toujours que Vaila Manga.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 Darbie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Pusdienas pārtraukums ir beidzies. Un, lai to izdarītu, lai sāktu darbu, mums vajadzētu klusumu zālē. Tos, kurus interesē mūsu darbs, lūdzu, piedalieties šajā sēdē, bet uh, netaisiet troksni. Pārējā lūdzu atstājiet zāli. Un līdz ar to arī sāksim. Euh, <clears throat> Sākumā mums vajadzētu pieņemt darba kārtību, darba kārtības projektu. Darba kārtības projekts visiem ir pieejams. Ja nevienam nav nekāda iebildumu, tad eh, es piedāvātu rīkojoties sekojoši. Gribētu pārvietot vienu darbkārtības punktu, proti piekto un sesto punktu apmainīt vietām, lai Juta Hauga vēl var būt klāt. Un viņai nedaudz pirms pussešiem ir jādodas prom, bet rīt no rīta viņa atgriezīsies. Un tādējādi mēs eh, varētu apspriest uh, šo te jautājumu, kas saistīts ar trialoga darba rezultātiem. Komisija arī ir pārstāvēta budžeta ģenerāldirektors pārstāv komisiju. Ja jūs piekrītat šīm te piedāvājumam apmainīt 5. un 6. darba kārtības punktu vietām, tad um, es uh, sveicu Goran Fermu, viņam ir dzimšanas diena šodien. Thank you. Var arī aplaudēt, ja vēlties. Et demain nous fêterons celui de Sidonia. Un uh, Sidonijai rīt ir uh, dzimšanas diena. Nous en réjouissons. Alors, en ce qui concerne... Nu, un mēs, protams, apsveicam mūsu kolēģus. Kā tad uh, izskatās ar priekšsēdētāju paziņojumiem? Pirmkārt, eh, Kobu News jūs redzat eh, pieejamās valodas šodien, pēc tam pirmā lasījuma rezultāti Eiropas parlamentā, runājot par provizorisko budžeta projektu. Abus eh, referentus gribētu apsveikt un sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem par aktīvo līdzdalību un iesaisti kas arī noveda pie šī ļoti iedrošinošā rezultāta. Mēs panācām ne tikai absolūto vairākumu visos balsojumos, bet svarīgākais, ka svarīgajos punktos mēs panācām lielisku kvalificēto vairākumu 5 pret 1. Kolēģi, politiski tas ir ļoti būtiski jo tagad līdz ar jauno procedūru Lisabonas līguma ietvaros uh, mēs zinām, ka tā no nākamā gada tiks uh, piemērot šī jaunā procedūra un uh, parlamentam un padomēji būs jāvienojas. Un ja samierinošanās rezultātā uh, mēs nevarēsim vienoties, tad pado, parlamentam būs pēdējais vārds sakāms nākamgad, un mēs varēsim panākt to grozījumu pieņemšanu, kurus vēlamies, ja panāksim trīs piekdaļu vairākumu. Un šajā lasīmā mēs parādījām, ka vairākumi ir tiešām pārliecinoši, un tas mūsu pozīciju attiecībā pret citām institūcijām tikai stiprina. Tagad par uh, izvirzīšanu. Un tur man uh, jūs jāinformē, ka koordinātori vienojās attiecībā uz uh, sadalījumu, kas attiecas uz gadu budžetiem no 11. līdz 15. gadam. Tātad vispārējais budžets un tad uh, atsevišķo institūciju budžeti. Skaidri runājot, uh, līdz ar Lisabonas līgumu, kā jūs zināt, būs uh, viens vienots budžets un katras institūcijas priekšlikumi tad centralizēti tiks apkopot komisijā, kas uh, no 1. jūlija katru gadu iesniegs vispārējo budžetu projektu bet uh, budžeta izskatīšana būs sadalīta divās daļās, tāpat kā līdz šim, tātad vispārējais budžets un tad citu institūciju budžets. Runājot par pastāvīgajiem referentiem un uh, konkrēti uh, atsevišķo jautājumu referentiem, tur politiskās grupas ir vienojušās, kā sadalīt šos uh, tematus tur, kur mūsu komitejai ir jāsniedz atzinums, ja jau mēs eh, neesam galvenais referents. Eh, un ļoti labi, ka koordinātori varēja vienoties tā, kā tie vienojās. Vēl gribētu uzsvērt, ka mēs gaidām arī konkrētus vārdus, un tie, eh, tie ir jāiesniedz laicīgi politiskajām grupām tas ir jādara, lai varētu labāk paveikt darbu, jo īpaši attiecībā uz nākamo gadu šie divi referenti būtu ļoti būtiski 2011. gada budžetam un arī konkrētie šie te ēku resursi un citi tematiskie ziņojumi. Tur ir ļoti steidzami vajadzīgi referenti, jo tur mums ir ļoti drīz jāpieņem konkrēti lēmumi. Līdz ar to esmu nonācis līdz trešajam punktam, un tur ir runa par abu iepriekšējo sēžu protokolu, un ja līdz šīs dienas sēdēm nesaņemšu nekādas iebildes, tad šie te protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem. Un uzreiz varam pāriet pie ceturtā punkta, un uh, tur Tur mums vispirms ir jāspriež par uh, ceturto un sesto punktu, kā jau sākumā teicu. Ceturtais uh, punkts ir 15. oktobra trialoga rezultāti, un pēc tam sastais punkts, kur ir runa par jaunajiem priekšlikumiem, ko izteikusi komisija. Šeit galvenokārt ir runa par grozījumu vēstuli un papildus līdzekļiem, lai finansētu galvenās prioritātes 2010. gada budžetā. No vienas puses tas ir piens, un uh, no otras puses ekonomikas atbalstīšana Eiropā. Tagad uh, došu vārdu referentiem. Viņi varbūt varētu komentēt šos divus punktus. Uh, Mankas kungs, jūsu budžets ir praktiski noslēgts, bija tikai šis te viens lasījums, kur atbalsts bija ar plašu vairākumu. Varbūt Mankas kungs varētu vēl to komentēt. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom, že vlastne... Roz... Paldies, vēlējos pateikties visiem kolēģiem, Un vēlējos pateikties par to, ka jau pirmajā lasījumā uh, mēs varējām vienoties pilnīgi ar visām institūcijām. Runājot par pirmo priekšlikumu, padome e, samazināja līdzekļus par 10%. Mēs e, ārkārtīgi smagi strādājām, mēģinājām kaldināt kompromisus un varējām savus kompromisus aizstāvēt pirmajā lasījumā. Es nereķinos ne ar kādām turpmākām problēmām. Paldies. Paldies, dārgie kolēģi, un e, tiešām arī apsveicu vēlreiz par šiem labajiem rezultātiem. Laslo, tad mums varētu vēl sniegt papildi informāciju no savas puses. Un varbūt arī vēl pieminēt darba dokumentu, kas attiecas uz piekto izdevumu kategoriju. Ja nemaldos, tad eh, jūsu darbu dokumentos tas ir pieejams. Vai viņš vēlāk to grib darīt? Laslo. Eh, Priekšsēdētāji, ja pareizi jūs sapratu, uh, Tagad mēs nedaudz tā kā kopā apspriedīsim 4. un 6. punktu. Kas attiecas uz šo darba dokumentu, es domāju, ka e, tas ir nedaudz par vēlu, mēs jau esam nobalsojuši, darbs ir izdarīts, un es nedomāju, ka mums ir jāizmanto um, šīs komitejas sēdes laiks. E, dokuments ir pieejams, visi, kas vēlas, var to izlasīt, bet tur darbs ir beidzies. Kas attiec uz trialogu, es domāju, ka svarīgākie jautājumi ir pieminēti kobuņūs izdomā, un nav tiešām nepieciešams tagad to visu lasīt. Tā ir vairāk vai mazāk sagatavošanās eh, pirmajam lasījumam. Mēs informējām komisiju un galvenokārt padomi par to, ko mēs plānojam darīt Un, lai neakārtot to, kas šeit ir rakstīts, es drīzāk gribētu paust uh, paldies, pateicību politiskajām grupām, tātad ne tikai budžeta cilvēkiem, bet arī citiem grupu deputātiem par šo te plašo vairākumu, ar kuru mēs vienoti atbalstījām šos priekšlikumus, un tas tiešām. Um, bija ļoti pozitīvi, ka arī pagātnē vienmēr budžeta jautājumi ir uh, būtiski atbalstīti, bet kā jau jūs priekšsādātāji tikko skaidrojāt, tā ir mūsu nākotne, par ko mēs lēmām. Mums ir uh, jādebatē budžeta komitejā, bet galu galā. Ja vēlamies kaut ko panākt un uh, būt veiksmīgi, tad uh, mums ir jābūt vienotiem, tā kā mēs bijām. Un uh, tiešām uh, ir uh, jāpasakās visām grupām. Uh, Kas attiecas uz nākotni, mums būs trialogs un samierināšanās, kas ir šis aktuālais jautājums, un tas eh, to gatavo komisija ar grozījumu vēstuli. Paldies, referenta kungs. Mums ir eh, tā iespēja, ka šeit ir eh, budžeta ģenerāldirektors no komisijas klāt. Varbūt viņš varētu stādīt priekšā uh, komisijas priekšlikumus, pirms jūs to komentējat. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mēs uh, esam jau izdalījuši tādu tabuliņu, kurā uh, ir um, iekļautas pakates dažādās daļas, ko piedāvā komisija. Varbūt mēs varētu to uh, apskatīt, ja tas vēl nav izdalīts, tad varētu to varbūt izdarīt, izdalīt, un uh, tad tas būtu labāk redzams. Tur ir četri priekšlikumi. kuri uh, šīs lietas papildina budžeta grozījumos 2009. gadam. Tur mēs uh, redzam pašu pamatu tiem priekšlikumiem, kas tika izteikti. Daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšana un uh, grozījumu vēstuli numur 2 attiecībā uz 2010. gadu. Budžeta grozījumu numur 10 2009. Eh, gadam tur mēs piedāvājam, lai 2009. Eh, gada īstenošanas pasākumi tiktu veikti. Šeit ir runa par eh, ieņēmumiem un par attiecīgo skaitļu samazināšanu. 2,7 78 miljārdi, tie 2010. gadā administratīviem pasākumiem papildus. Kas attiecas uz saistībām, joprojām runāja par 2009. gada budžeta grozījumiem. Uh, Tur mēs vēlamies piedāvāt samazinājumu. 304 miljoni, otrajā izdevuma kategorijā 55 miljoni, piektajā izdevuma kategorijā un uh, tā mēs uh, arī attiecīgi palielinām šo te maržu attiecīgajām izdevuma kategorijām. Un tas ir atrodams daudzgad finanšu schēmas grozījuma projektā. Līdz ar to mēs varam turpināt šo te iesākto ceļu, kas mums ir jāiet šīs te atjaunotnes plāna dēļ. Uh, uh, Un uh, tāpēc Mēs eh, vēlamies samazināt zināmas griestus gan šogad, gan 2010. gadā, un proti konkrēti 2009. gadā būtu samazinājums izmantojot rezerves, jeb maržas 1,71 otrajā izdevuma kategorijā, 131 piektajā izdevuma kategorijā ir runa par miljoniem tātad. Un 2010. gadā mēs vēlamies veikt samazinājumu 1B izdevumu kategorijā 11 miljonus. Otrajā 104 un, un piektajā 150 miljonus. Pirmajā A tad 1,5 miljārdi tiks pielikt klāt 2010. gadā. Un uh, Tas ir otrajā grozījuma vēstulē. Tas mums ļauj finansēt sekojošas operācijas. Pirmkārt, enerģētikas atjaunotnes plāns 1,4 miljārdi, tad 2010. gadā 2,4 eh, miljārdi, 423 miljoni lauka attīstības fondā un 1,9 uh, praktiski 2 miljārdi enerģētikai. Līdz ar to ir vajadzīgs finansējums, kas ir apmēram 400 uh, miljonu eiro tātad precīzāk 393 miljoni, un mēs darīsim uh, visu, lai tā sadalītu šos te līdzekļus, lai 19. novembrī samierināšanās sēdē mēs pēc iespējas drīzāk varētu tiešām šos trūkstošos līdzekļus atrast un uh, šos te līdzekļus arī sadalīt patiecīgajām kategorijām. Turklāt mums ir vēl arī jāveicinām pielāgojumi, jo piena krīze ir izcēlusies, un mēs to visi zinām, un komisija ir izteikusi ministru padomē priekšlikumus. Un tie bija 280 miljoni eiro. Tāda pakete, un uh, parlaments arī attiecīgi izteicās, parlaments vēlējās 300 miljonus. Un, manuprāt, tas tika pozitīvi uztverts eh, no nozars puses, kas ir smagā situācijā. Un vēl viens ceturtais elements, kur ir runa par eh, finansējumu Kosloidī, kas ir uh, kodola energocentrāla Bulgārijā, uh, demontāžu. Tur ir vajadzīgi 300 miljonu eiro, 75 miljoni gadā, un tas ir jāfinans, jāfinansē pirmajā A izdevuma kategorijā. Juridiskais pamats šīm darbībām vēl ir uz padomas galda. Tātad nav izlēmts šis jautājums. Priekšsādātāja kungs, tie bija tie četri punkti, kas ir mūsu 27. oktobra paketē, bet nu nekad jau nevar zināt. Ir uh, uh daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšana, tur tiek uh, paredzēts dažādas iespējas pārvaldīt um, atjaunotnes plānu, jo īpaši runājot par piena krīzi līdz ar 2010. gada um, budžeta grozījumiem. Paldies! Paldies, ģenerāldirektora kungs, referentkungs, lūdzu. You, I... Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies arī komisijas pārstāvim par sniegto pārskatu. Nu, mēs tagad atrodamies visai tādā uh, jocīgā situācijā. Mums ir jāpadomā, vai mēs esam ieguvēji vai zaudētāji. Es Labprāt vēlētos šeit minēt līdzību ar pustukšu un pa pusē pilnu pudeli. Man šoreiz šķiet, ka pudele, jebšu glāze, kā tas ir vairāk dzirdēt līdzību, ir pa pusē pilna, nevis pa pusē tukša. Un vispārīgi runājot, mēs esam ne tikai guvuši lielu atbalstu pirmajā lasījumā, bet arī ieguvuši priekšlikumu no komisijas. Un īstenībā tas visai labi sasaucas ar mūsu priekšlikumiem. Kādēļ es tā runāju? Minēšu divus iemeslus, un tie ir principiāli iemesli. Pirmkārt, mēs pieprasījām vairāk naudas piensaimniecības nozars atbalstam, un jūs runājāt par 280 miljoniem komisijas pārstāvju kungs, bet īstenībā komisija piedāvā citā pozīcijā vēl plus 20 miljonu. Līdz ar to mēs piešķiram par 20 miljoniem vairāk, ne, nevis mazāk, kā sākumā tika domāts. Un vēl mēs runājām par finansējumu griestiem un tika runāts par to, ka ekonomikas atvesaļošanas plānam šeit nav nekādas manavrēšanas iespējas. Mēs vēlējāmies šos griestus līdz ar to nedaudz paaugstināt. Un priekšlikumā tas jau ir ietverts. Protams, mēs varam tagad iesaistīties debatēs, vai 2009. gadā neizmantotie līdzekļi ir uzskaitām par uh, tādiem jauniem, svaigiem līdzekļiem vai nē. Ne. Ja mēs šos līdzekļus neizmantosim, tie tiks atdot atpakaļ dalību valstīm, un mēs pieprasīsim papildus naudu, lai varētu paaugstināt griestus. Tas nozīmē, ka 2009. gadā neizmantotā nauda ir tikpat uh, svaigi līdzekļi, cik uh, svaigi līdzekļi tie, kas tie, tiek piešķirt tieši tagad. Nu, glāze nav pilnībā pilna, bet uh, tā ir. Uh, vairāk par pusi piepildīti. Protams, nestoties uz to, joprojām ir daudz grūtību, ko mums vajadzētu eh, varbūt izskaust, un detaļas ir eh, samierināšanās procedūrā noteikti jānoskaidro. Protams, nevajadzētu tagad iedziļināties detaļās, tagad eh, šī nav sanāksmes slēgtām durvīm, bet es vēlējos pavaicāt, kādēļ mēs vismaz daļēji nevarētu izmantot elastības instrumentu. Domāju, tas varētu būt risinājums. Vēl kas? Ņemot vērā ikgadēji piešķiramos līdzekļus, joprojām nav sniegts tāds konkrēts aprises aprēķini, tie, tā ir tikai tāda sākotnējā tāme, un šeit varētu būt zināmas korekcijas. Kāds ir izcinājums? tam vajadzētu būt dažādu iespēju apkopojumam, ņemot vērā arī trešo elementu, proti, ka daļa no piešķirtās summas var tikt e, finansēta ar 2011. gada budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā visus elementus, Mēs varam piedāvāt labu risinājumu, protams, par to vēl ir jāved debates uh, atšķirīgos līmeņos starp koordinatoriem, budžeta komitejā un, protams, arī samierināšanās komitejā. Un es pat vēlētos šeit nedaudz pasūdzēties tika runāts par eh, izmaiņām attiecībā uz otro kategoriju, uz grieztiem, kas tika piedāvāti grozījumu vēstulē. Man eh, īsti šis piedāvājums nepatika, tādēļ mēs sagatavosim savu priekšlikumu. Bet apkopojot, es uzskatu, ir laba iespēja patiešām vienoties eh, samierināšanās procedūras ietvaros. Runājot par eh, piensaimniecības fondu, cik liela līdzekļa ir piešķirti, protams, parlaments nesasniedza pilnīgi visu, ko vēlējās. Mēs runājam par 600 miljoniem, bet uh, realitātē tie izvērtās par 300 miljoniem. Tātad dzīve ieve, ievies savus korekcijas un uh, vēlamais nevienmēr sakrīt ar esošo vai šeit uh, iespējamo. Bet neviens īsti nezina Kāds tad īsti ir šis priekšlikums? Mūsu priekšlikums ir identisks komisijas priekšlikumam. Komisija saka, ka ir eh, šī nauda jāievieto rezervē un jānogaida. Un jāņem vērā, kāda ir, eh, kāds ir juridiskais pamats, jo tas ir daudz plašāks nekā piedāvāts grozījuma vēstulē. Bet es domāju, ka par to ir iespējams vēl diskutēt. Mums vajadzētu pašiem izlemt, kas ir svarīgāk. Vai tiešā veidā taustāmi palīdzēt piensaimniekiem vai izveidot jaunu instrumentu, ar kura palīdzību mēs eh, šiem eh, lauksaimniekiem varētu palīdzēt. Mums jāpadomā, kā sasniegt šo mērķi. Mēs varbūt nevarētu teikt eh, piensaimniekiem, uh, Eh, lūk, šeit ir nauda, tā ir atvēlēta, bet mēs nevaram to jums iedot uzreiz. Nē, mums ir tagad jāizveido tāds eh, ilgtermiņa instruments, kas izstīsies ļoti skaisti, un tam ir jāaiziet cauri visai Eiropas Savienības neskaitāmajai mašinērijai, visām procedūrām, un eh, tā tad tā nebūs ārkārtas palīdzība. Bet, ja mēs sniegsim ārkārtas palīdzību, mēs varēsim izmantot jaunās iespējas ņemot vērā Lisbonas līguma stāšanos spēkā. Ja mēs runājam par nākotni un e, iekšējo e, fondu sadalījumu, bet e, tieši tagad mums ir jākonsultējas arī ar lauksaimniecības komiteju, jo mēs pašreiz esam tādi kā viņa pakalpiņi, kas mēģina izpatikt viņu vēlmēm. Un varbūt tā īsti nav mūsu kompetence, kā šī nauda un ar saskaņā ar kādiem instrumentiem tiks izmantota. Protams, mums ir eh, jā, jāiesaistās debatēs, ir problēmas attiecībā uz grozījumu vēstuli, bet runājot lielos vilcienos, es domāju, mēs esam visai tuvu uzvarai, runājot par diviem aspektiem, proti izveidot eh, ekonomikas atvesaļošanas plānu un sniegt konkrētu atbalstu mūsu lauksaimniekiem krīzes eh, gadījumā, piemēram, izveidojot šo piena fondu. Es esmu arī uh, kontaktējies ar padomus pārstāvjiem. Es zinu, ka viņus apmierina šis priekšlikums. Nu, mēs te varbūt nerunājam par visām tehniskajām detaļām, bet par galvenajiem vilcieniem, par galvenajiem principiem. Un izskatās, ka nebūs tādu cīņu runājot par griestu paaugstināšanu viensā kategorijā. Nu, domāju, to var uzskatīt par uzvaru. Šeit problēmas nerodas. Par juridisko pamatu runājot. Tas ir nepieciešams un es nevaru pieņemt nekādas uh, centienus uh, mēģināt juridisko pamatu pieņemt balstoties uz Nīcas līgumu. Īstenībā mēs eh, tikai atrodamies dažu stundu vai varbūt eh, nedēļu attālumā no Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Protams, ja situācijai ir jātiek pātrinātai, tā ir, tam tā ir jānotiek, bet tam ir jānotiek saskaņā ar koplāmu procedūru. Mūsu pozīcijā ir jābūt pietiekami stingrai. Mēs eh, šeit varbūt tādā veidā nonivelējam Lisabonas līguma nozīmīgumu šajās grūtajās dienās. Bet tagad viss valsts Lisabonas līgumu ir ratificējušas un mums ir eh, jāveic pareizie soļi un jāizvairās no tā, kas nebūtu pieņemams parlamentam politiskā dimensijā. Es ceru, ka mani atbalstīs mani kolēģi, nu vismaz no budžeta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies. Nu, šeit jau nav runa par uzvaru vai zaudējumu, un uh, budžeta, jau, par budžeta jautājumiem runāt ieguvēji vienmēr it kā ir visi. Bet vajadzētu padomāt, kurš būs lielāks uzvarētājs. Salvadors Garīga lūdzu tagad. Paldies priekšsēdētāji. Protams, ka referentam ir jāspēlē viņam atvēlētā loma, viņam varbūt ir jāmēģina mums pavēstīt labas ziņas, pat tajādos gadījumos, kad labu ziņu nav. Bet koordinatoriem eh, politiskajās grupās noteikti ir eh, jāizgaismo arī problēma jautājumi. Un eh, grozījumu vēstulē, ko mums atsūtīja komisija, tur īstenībā ir daudz vairāk trūkumu nekā priekšrocību nedomāju, ka tas kaut kādā veidā uzlabos um, samierināšanās procedūru, tad, kad mēs tiksimies 19. novembrī. Tie budžeta komitejas locekļi, kas kādreiz strādāja finanšu ministrijās, vai darbojās uh, savu valstu valdību budžeta komisijās, uh, kā viņi var uztvērt eh, komisijas atbildi uz eh, mūsu apņemšanos, proti strādāt pie Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plāna. Protams, mēs esam guvuši pieredzi, mēs esam guvuši pieredzi arī darbojoties dalību valstīs, dažādās budžeta institūcijās, un šī taču nav pareizā lietu kārtība, tā netiek kārtotas lietas. 2. novembrī Eiropas komisija piedāvāja plānu par 5 miljardiem, kas piešķirām ekonomikas atvesaļošanas plānu īstenošanai. Un joprojām līdzekļi tiek atņemti no pirmās kategorijas, tiek uh, apšņukāt līdzekļi, kas paredzēt lauksaimniecībai, lauku attīstībai. Ļoti daudzās kategorijās līdzekļi tiek samazināti. Un tad mēs domājam par to, ka varētu jau uh, tagad paņemt līdzekļus no 2011. gada budžeta un mēģināt finansēt ko tādu, kas jau ir bijis finansēts, kam finansējums jau ir bijis paredzēts. Ļoti daudz kļūdas tiek pieļauts šajā darbā. Protams, mēs varētu runāt par spēku samēru, kas joprojām eksistē starp institūcijām, bet es domāju, ka komisija šajā ziņā nav elastīga runājot tieši par budžeta līdzekļu sadalījumu un finanšu plāni ir pārāk stingri, ierobežoti, ja tiek runāts par uh, finanšu krīzes at, uh, atrisināšanu. Eiropas komisija piedāvā šo grozījumu vēstuli un īstenībā ņemot vērā māržas, ņemot vērā samazinājumu, it kā viss ir iespējams, bet viņi ar savu vēstuli nepatur prātā to, kāda bija parlamenta oficiālā pozīcija, ko parlaments nenogurstoši pauda daudzskaitlīgās rezolūcijās. Mēs uh, runājam par līdzekļu piešķīrumu no tādām kategorijām, kas atvēlēts lauksaimniecībai, vēl neasignētiem līdzekļiem. Uh, un neasignētās maržas eh, vēl netiek izmantotas, kamēr eh, nav lemts par eh, budžetu plānu kā tādu. Iespējams, ka komisija vienkārši ir ignorējusi vairākas parlamenta rezolūcijas. Mēs bijām pret šāda veida procedūru. Mēs nevēlējāmies paņemt uh, lauksaimniecības līdzekļus no tādām kategorijām, par kurām vēl budžeta institūcijas nebija vienojušās. Uh, Mēs runājam, piemēram, par 2010. gadu. Un tālāk par eh, Kozlovins uh, atomreaktoru Bulgārijā, par tā demontāžu. Vai mēs šeit varam izmantot maržas? Mēs runājam par 2010. gada budžetu. Mums jau bija pozīcija izstrādāt uh, attiecībā uz pirmo lasījumu, bija runāts par pilotu projektu veikšanu, bija politiskās prioritātes, tās tika pieņemts ar absolūtu balsu vairākumu tikai pirms divām nedēļām Strasbūras plenārsēdē. Un tagad mums ir uh, jāizmanto šīs maržas, lai varētu demontēt atomreaktoru. Pues que evidentemente la Comisión Europea le exigimos una cierta eh, valentía. Protams, eh, komisija ir bijusi visai neapdomīga un kad tā eh, lem, lemī par finansējumu priekšlikumiem. tai ir jāizvērtē tie instrumenti, ko uh, pieļauj izmantot mūsu institucionālās vienošanās un, protams, arī parlamenta prioritātes, jo savādāk uh, politiskās grupas tiek atstātas novārtā un uh, šāda situācija varētu samilst vēl vairāk. Es domāju, nākamo divu mēnešu, lai, divu nedēļu laikā mums patiešām ir daudz jāpastrādā, lai varētu gatavoties uz uh, samierināšanās procedūru. Nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu ļoti daudzējādā ziņā piekrist Salvadoram Garīgas kungam. Mēs ļoti bieži esam arī uh, vienādi rīkojušies. Mēs runājam par 393 miljoniem. Par tiem vēl joprojām uh, nav skaidrs, kas īsti notiks. Uh, komisija pat neiz, ne, nepieminēja elastības instrumentu izmantošanu. Uh, Un e, varbūt, ka tas ir jāizmanto, bet ne jau pilnos apmēros. Un tālāk. Kā viņi diskutē par maržu izmantošanu pirmajā, otrajā un piektajā kategorijā, bet īstenībā tas neņem vērā to, ka mēs vienojamies jau pirmajā lasījumā. Un viņu rīcība īstenībā ignorē pilnīgi visu to, ko mēs sasniedzām pirmajā lasījumā. vairāki instrumenti vienkārši tiek svītroti, eh, ņemot vērā šo grozījumu vēstuli. Nu, ja es nepareizi kaut ko uztvēru, tad atvainojiet mani, bet es to uztvēru tieši tādā veidā. Un, ja mēs runājam par Kozlodujas reaktoru, protams, mēs vēlamies palīdzēt mūsu bulgāru draugiem, tā ir politiska apņemšanās, bet 75 miljonu gadā, 4 gadu laikā. Tas pat tiešām ir visai daudz, tā ir apjomīga summa, un kur mēs ņemsim šo naudu, vai mēs ņemam arī līdzekļus no 2011. gada, tad mēs apdraudam tās prioritātes, kas ir 2010. gadā un 2011. un ļoti būtiskās kategorijās vispār neatliks vairs nekādu maržu, ko mēs varēsim izmantot. It sevišķi mēs šeit runājam par 1A kategoriju, tas vienkārši ir nepieņemam. Es varu izteikties lakoniski, jo šķiet, ka pateicu jau visu, ko vēlējos. Tikai divi E, aspekti par piena fondu. Nu, paklausīsimies, ko saka lauksaimniecības komiteja. Es domāju, varbūt šeit nav tik daudz strīdu par līdzekļiem, bet gan par juridisko pamatu. Es nezinu, vai viņi pieņems šo priekšlikumu, jo tur netiek runāts uz kādu juridisko pamatu balstoties. Mēs varam lemt par līdzekļu piešķiršanu piena fondam. Tālāk par maksājumiem. Mēs redzējām gan budžeta grozījumus, gan arī līdzekļu pārneses un tiek runāts par līdzekļu samazinājumu apmēram 2,7 miljārdu eiro apmērā un 500 miljonus uh, līdzekļu pārnesumos. Uh, Tā ir strateģiskas dabas problēma. Parlaments katru gadu cīnās par to, lai uh, līdzekļu skaits tiktu palielināts, lai līdzekļi tiktu paaugstināti. Bet pie kā tas noved? Tas noved pilnībā pie tukšas sienas. Tas ir kā zirni pret sienu. Un mēs piedāvājam līdzekļus uh, palielināt, un tajā pašā laikā komisija mums atsviež atpakaļ vēstules, kur viņi piedāvā šos līdzekļus uh, savukārt samazināt. Mums ir jābūt patiešām dziļām, pamatīgām diskusijām. Savādāk ir vienkārši bezjēdzīgi pieprasīt uh, līdzekļu paaugstinājumu, ja mūsu prasības tiek ignorētas. Ir jāanalizē, kādi tam ir iemesli. Bieži vien e, maksājuma apropriācijas tiek piešķirtas pārāk vēlu, varbūt komisijā strādā pārāk maz ļaužu, bet mums ir nepieciešams pamatīgāks diskusijas. Šāda lieta kārtība vienkārši nav no pieņemama. Paldies! Paldies! Paldies, Garan, tas patiešām bija ļoti skaidri jūta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu turpināt kolēģi iesākt un pat eh, parakstīt zem katra viņa vārda. Tas, ko mums piedāvāja komisija, patiešām nav pieņemami. Vadot sarunas ar padomi jau gada sākumā, mēs skaidri un gaiši pateicām, ka nekādā gadījumā eh, mēs eh, nefinansēsim pārdals pasākums. Uh, un, zināmā mērā, mēs tad sadalījām vienu gadu it kā divos. Un mūsu kopējā paskaidrojumā tas ir pietiekami skaidri norādīts. Es vēlreiz to atkārtošu. Un Johans un Salvadors jau pareizi teica, es neuzskatu, ka mēs tagad būtu pēkšņi mainījuši savu pozīciju ja mēs pat neiepazīstamies ar šo uh, grozījumu vēstuli, īstenībā tas ir Laslo uzdevums, bet iepazīstoties ar budžeta grozījumiem, es varu vienkārši teikt, kas īsti notiek ar mūsu lēmumiem, ar tiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši decembrī. Ko mēs daram, ja komisija regulāri vienkārši kāpj eh, zem vienas segas ar padomi? Jo īstenībā tas ir eh, mūsu procedūras gars un burts, un pa, padome nevēlas eh, daudz līdzekļus izdot, eh, vēlas līdzekļus samazināt, un komisija ar viņiem spēlē uz vienu roku. Un savādāk, ja viņi nespēlē šīs spēlītas, vienkārši nerastos tādas absurdas summas. Šī gada pavasarī lauku attīstības eh, fondam tika piedāvāts paaugstinājums par 600 miljoniem eiro eh, ekonomikas atvesarošanas programmas ietvaros. Tādā veidā mēs vēlējāmies arī nodrošināt to, lai šajos reģionos tiktu ievilkts platjoslas internets, lai mazie vidējie uzņēmumi, kas tur darbojas, varētu viegli vai varētu uh, iegūt pietiekami lielu kapacitāti, lai viņi varētu pārraidīt savus datus, piemēram, ražotājiem, citiem ražotājiem vai arī patērētājiem. Es, protams, saprotu, ka komisija nav vienīgais grēkās, vienīgā atbildīgā, bet ja jau tagad budžeta grozījumos īstenībā aprīlī jau bija citi grozījumi, mēs runājam par šiem 600 miljoniem, bet tagad viņi atkal um, no turienes paņem 250 miljonu, tātad no šī lauka attīstības fonda, un šo naudu viņi vēlas izdalīt citiem mērķiem. Nu, vienkārši tas nav pieņemami. Un tiek uh, skartas pēc tam uh, citas kategorijas, un viņi ar naudu, kas ir noņemta vienā kategorijā, vēlas finansēt kaut ko citu. Es uzskatu, Nu, protams, mēs par to varam diskutēt, mums par to noteikti vajadzēs arī runāt, bet eh, tas nav pietiekami labs pamats, lai vest sarunas ar padomi. Ne šie budžeta grozījumi, ne grozījumi vēstuli, kā jau pareizi Salvadors uz to norādīja. Un, ja mēs runājam par piena fondu, nu tur arī es nevaru klusēt. Ja mēs eh, ātri vēlamies palīdzēt lauksaimniekiem, mums ir iespējas to darīt bet tas, ko mēs saucam par piena fondu, varbūt šis instruments nav jāiekļauj ārkārtas palīdzībā. Mums ir nepieciešami labi struktūrāli priekšlikumi, kas aptver ilgāku laika posmu, nevien vienu budžeta gadu. Protams, mēs ar šīm problēmām sastapsimies vēl ilgākā laika periodā, un es, paldies Dievam, šeit redzu cilvēkus, kas ir daudz eh, prātīgāk par mani, kas daudz labāk orientējas lauksaimniecības jautājumos, un viņi man piekrīt. Tādēļ mums vajadzētu pastāvēt uz uh, pamatīgas juridiskās bāzes, juridiskā pamata iegūšana, un tas mums ir jādara. Paldies, paldies Jūta Anjensen, lūdzu. Well, thank you, Chairman. Uh, well... Paldies. Es arī domāju, ka šī, īpaš, šī procedūra visai īpatnēja. Un Mums ir pirmais lasījums padomē, pirmais lasījums parlamentā, un tagad mēs saņemam arī pirmo lasījumu tā rezultātu no komisijas, kurā ir grozīts 2010. gada uh, budžets un kurā ir pilnīgi ignorēts tas, par ko pieņēma lēmumu Eiropas parlaments. Tas varbūt ir kaut kas ļoti inovatīvs vai pat pārlieku inovatīvs. Uh, Un es piekrītu referentam, ka šādā veidā mēs tomēr nevaram kārtot lietu. Un mums ir tomēr jāturās pie tā, lai tiktu ņemtas vērā mūsu prioritātes budžetā un mūsu vēlmes Eiropas parlamentā. Un šobrīd mēs redzam, ka uh, elastības trūkums pieņemot budžetu rada sarežģījums visiem. Un šobrīd šis budžets ir ļoti tāds, tam pietrūkst elastības, tas ir domāts daudziem gadiem vienlaikus, un šī problēma kļūs arvien asāka, tieši runājot par uh, lauksēmniecībai piešķiramiem līdzekļiem. Jums ir daudzgadīgais kind... finanšu schēma. Tad mums ir jādarbojas saskaņā ar noteikumiem, jāpanāk skaidrība un jāsakārto to sadalījums izmantot, izmantojot elastības instrumentu. Šādā veidā mums ir jārada skaidrība, nevis vienkārši jāatliek risinājums uz kādu vēlāku laiku vai citu gadu. Un atvesaļošanas uh, programma vai fonds bija paredzēts kā tāds ļoti ātrs instruments, kas efektīvi darbojās, bet, bet šobrīd uh, tā darbība kļūst arvien lēnāka, tas ir arvien kūtrāks un mēs darbojamies arvien, ar arvien mazāku efektivitāti. Mums nevajadzētu kaut kā nepareizi saprast radošumu šajā ziņā. Paldies, Nadežda Mihailova lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšu dažus vārdus par šo Kozlodujas atomelektrostacijas slēgšanu un tai vajadzīgo finanšu palīdzību mūsu valsts ekonomika sastopās ar lielām grūtībām. Tieši arī saistībā ar šīs, šī atoma reaktora slēgšanu. Un gan Eiropas komisija, gan mūsu komiteja ir piedalījusies gan daudzās diskusijās par maržām un vairāki kolēģi runāja par politisko gribu. Mums ir nepieciešami instrumenti, kas ļautu Bulgārijas energosektoram saņemt atbalstu. Un Balgā, Bulgārijā mēs, mums ir tāds teiciens, ka ja tiešām kaut ko mēs ļoti gribam, tad ceļš noteikti atradīsies. Uh, Un mēs ceram, ka mums izdosies tomēr komisiju vienoties mums pieņemamā veidā. Paldies, Ingeborga Gresle, lūdzu. Paldies. Man ir jautājums par kozloduju. Budžeta kontrolas komiteja 2007. gada rezolūcijā vēlējās saņemt tādu iz, izņēmumu ziņojumu par līdzekļu izmantošanu Bulgārijā un Rumānijā. Uh, un termiņš bija šī gada 30. jūlijas. Ziņojumā par Bulgārijas līdzekļu izlietojumu par Kozlodoju nebija nekas teikts. Un es tikos ar komisijas pārstāvjiem un jautāju, kur tad nauda ir palikusi. Un man pateica, ka līdz 2012. gadam, kad nebūs kad beidzot būs juridiskā bāze, nekāda līdzekļa šim nolūkam arī netiks atvēlēti vai piešķirti. Un komisijas dokumentā ir teikts, ka jau to, no 2007. līdz 2009. gadam tomēr līdzekļi ir tikuši piešķirti. Un Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju arī 2010. gadam ir paredzēta līdzekļi. Es gribētu, lai man šo pretrunu izskaidro. Paldies, Porteša kungs, lūdzu. É, e, é e muito breve a minha intervenção. É só... Paldies, es runāšu pavisam e, īsi. Gribu tikai pateikt, ka piekrītu kolēģei, kolēģiem, kas runāja pirms manis. Tiešām ir tā, ka tas, kurš maksā, tas pasūta mūziku arī saistībā ar budžetu, bet varbūt tas ir mazliet pārspīlēti. Un varbūt es pats kaut ko īsti nesaprotu gluži pareizi, bet Kā tad ir pašreizējais finanšu ietvars? Ir tāds ārkārtīgi neelastīgs. Um, este argumento, porque é que ele só funciona numa direção e não na outra. Uh... Eh, un es gribētu zināt, um, ko šeit varētu darīt situācijas uzlabošanai. Paldies, Pokrosa kungs, lūdzu. To... Paldies! Es negribētu tagad turpināt kritizēt Eiropas komisiju vai pievienoties tiem, kas to darīja. Mums ir uzmanīgi jāklausās tam, ko teica ģenerāla direktorāta pārstāvis. Viņam profesionālā, no profesionālā redzes viedokļa, protams, ir taisnība. Un šobrīd mēs vērojam tādu kā nu, nesakritību vai spriedzi, ko rada šīs dažādās intereses, profesionālās intereses un procedūras jautājumi. Un mēs redzam, ka problēma slēpjas daudz dziļāk, nekā mēs to tā varam uzreiz pamanīt. Un Tas attiecās uz visu šo pieeju, kā tiek veidots budžets un daudzgadējās finanšu schēmas, un tam, kā tas tiek mācību grāmatās. Lielākajā daļā gadījumu Eiropas komisija vēlas saņemt iepriekšējos maksājumus, kur, kā to paredz budžeta noteikumi, uh, Tas ir pilnīgi pareizi, un tas attiektos arī uz kozlodujas jautājumu. Un šie nav budžeta jautājumi, bet gan eh, tādi jautājumi, kas tiek lemti politiskā līmenī. Un varbūt ne šajā brīdī, bet piemērotā brīdī es nāktu klajā ar priekšlikumu, uh, veltīt laiku debatēm par visu budžeta procedūru, lai tomēr mēs neatstātu iespaidu, ka Eiropas parlaments tikai cīnās ar komisiju un būtībā runa ir tikai par to, kurš nu gūs pārsvaru, vienkārši lai nezaudētu cieņu. Paldies! Es gribētu sākt ar eh, politisku vērtējumu šim priekšlikumam. Uh, kur mums iesniedz komisija. Mans politiskais iespējas ir tāds, ka gan komisija, gan parlaments, gan Eiropadoma visu laiku argumentē un saka, ka mums jāprāt, ka mēs esam spēcīgi, vienoti un ka mēs varam kopīgi rīkoties pilsoņu labā Eiropā. Tad ir runa par šo te finanšu pārbaudījumu ar eh, dalību valstīm un finanšu ministriem, tad šīs politiskais mērķis, acīm redzot, nav spēkā. Respektīvi, nav politiskās grības, tik daudz naudas, zināmā mērā arī jaunu naudu, ņemt rokās, lai īstenot šos te pašformulētos mērķus. Tikai tādējādi es varu izprast šo te tabulu, kas mums tiek piedāvāt, jo pretējā gadījumā šiem te pašu formulētajiem mērķiem uh, bija jāizriet citos uh, priekšlikumos, kā šo naudu savākt un noteikt un nolikt. Un tad piekrītam, ko Gorans teica. Pārdale no 2009. gada tos neņemsim vērā. Es nezinu, vai tā ir jauna vai veca nauda, par to mēs varam ilgi strīdēties, bet katrā gadījumā ir labāk šo naudu izmantot, nevis atdot atpakaļ dalību valstīm. Tas ir tas, ko es tiešām atbalstu. Uh, Tas, ka nauda no elastības instrumenta šajā priekšlikuma sarakstā vispār neparādās, tas uh, nav nekādā saistībā ar komisijas un padomjums ambiciozu rīcību. Tā būtu jāizmanto, ja mēs vēlamies uh, izpildīt papildus uzdevumus un ņemt nopietni parlamentu teikto. 2011. gada budžetā, manuprāt, vispār nevajadzētu iejaukties no turienes ņemt kaut kādas summas, lai risinātu 2009. vai 2010. gada problēmas. Tas tad eh, tiešām ir saistīts ar caurskatāmību, skaidrām procedūrām, taisnīgām procedūrām starp eh, trim institūcijām. Eh, tas tad nav ievērots, ja mēs tā darām. Un tas priekšlikums, kas tagad tiek iesniegts, no mūsu puses nav pieņemams. Uh, Un visbeidzot, no zaļo puses viena piezīme. Protams, es esmu par to, lai būtu vairāk līdzekļu īstai pareizai Eiropas politikai, tad tomēr man jāsaka, kas attiecas uz piena plānu un atjaunotnes uh, plānu. Uh, tad šis te pienfonda sadalījums un šis te režīms ar kvotām un tā tālāk, mēs, protams, neesam par to apmierināti, bet es gribu skaidri nošķirt šos divus līmeņus. Es negribētu teikt, ka uh, mums uh, būtu jāpiekrīt visam, kas tiek piedāvāts pienfonda sakarā. Paldies, Godmaņa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Tikai divas lietas. Pirmā lieta. Būtu ļoti jauki saprast, man uh, saprast, kāda veida plus uh, pusmiljārdu ieņēmumu tiks saņemt šogad. Tas nav skaidrs, un uh, komisija ir paredzējusi 2009. gada budžeta grozījumos, ka uh, 478 miljoni papildus ieņēmumu būs šogad. Es zinu, ka valstīm ir problēmas ar ieņēmumiem, ir PVN, ieņēmumi samazinājušies, tātad šī te ieņēmuma papildinājuma, no kurienes tie nāks. Otrakārt, ir skaidrs, ka nav pietiekam daudz uh, naudas, lai 2009. gadā finansētu Eiropas atvesļošanas plānu. Uh, Un ir divi veidi, vai nu tas tiks maksāts 2010. gadā, bet tas, ko piedāvā komisija, rada problēmas, jo mēs uh, balsojām par uh, šīm te izdevumu kategorijām. Varbūt, ka tas nav daudz, 11 miljoni, bet tik un tā par to ir nobalsots. Un ja realistiski nav. Uh, naudas eksistējošajā 2009. gada budžetā, tad ir jautājums, kādu metodu mēs lietosim. Vai nu mēs prasīsim no padomes, lai dalība valsts maksā vairāk naudas, vai arī mēs vienojamies, ka mēs šo plānu sadalām divās daļās. Jautājums ir, cik, jūtīgi ir, cik jūtīgs ir šīs izdevuma kategorijas. Es nezinu, vai uh, komisija domā realistiski un uh, kā mēs pabeigsim šo te atjaunotnes plānu īstenot. Un tāpēc jautājums ir, kādas ir mūsu prioritātes, vai mēs uh, sadalīsim šo plānu divās daļās, bet ir godīgi jāpasaka, vai to darīsim vai nē, un ja nē, tad ir jāprasa no finanšu ministriem papildus naudu. Tā ir mana izpratne. Bet šis te ieņēmumu pāraģojums, šī te prognoze, man nav skaidrs, kāpēc tur ir tik daudz papildus ieņēmumu. Paldies! Neviens cits neprasa uzstāties. Paldies visiem, kas uzstājās un uzdeva ļoti labus jautājumus un labas piezīmes izteica. Es jums atgādinu, ka jums šie komisijas piedāvātie dokumenti ir pieejami šajā te dokumentu mapē, vai ne? Un uh, šis te papildus budžeta grozījumi, dokuments un finanšu schēmas dokuments, tas viss jums ir izdalīts. Kas mums tagad ir jādara? Šis uzdevums skaidri parāda, ka Eiropas Savienības budžeta sistēmas un metodas ir sasnieguši savus robežas gadiem ilgi mēs varējām ietaupīt lauksaimniecībā naudu. Un varbūt, ka daži no jums lūdza, lai varbūt lietus vairāk lītu un tā tālāk, bet, nu, katrā ziņā mēs ietaupījām līdzekļus. Un tādējādi sākotnējie uh, Um, pārprodukcijas apjomi tika aizstāti ar uh, pārpalikumiem budžetiem, bet tas bija sagadīšanās dēļ un nevis tāpēc, ka tika īstenot laba politika. Un šogad uh, Eiropas institūcijas izlēma ar šo naudu uh, finansēt daļu konjunktūras programmas. Uh, Bet tas nebija iespējams, tad, tad tas bija tikai tāpēc iespējams, ka lauksaimniecības budžetā palika pār nauda. Bet iedomāsimies, ja šī nauda būtu bijusi izmantot pilnībā lauksaimniecības politikai, un tas arī notiks nākamgad, nāiz nākamgad vai vēlākais pēc trim gadiem, jo mūsu sistēmā mēs jau esam nonākuši uh, tādā sastrēguma situācijā, ka tur vairs nevar veikt nekādu tālajošu politisku plānošanu. Piemēram, pēc dažām nedēļām notiks Kopenhāgenes uh, konference, tur tiksies visu pasaules valstu pārstāvji, lai lemtu par klimatu pārmaiņu apkarošanu vai kaut ko darītu, cīnoties pret klimatu pārmaiņām. Jaunatīstības valstīm, protams, nebūs uh, tādi paši finanšu līdzekļi, lai īstenot un izmantot tādas tehnoloģijas kā citas valsts. Un tāpēc uh, rezultāts uh, attīstības valstīs būs atkarīgs no tā, kādu palīdzību mēs tām sniegsim. Komisija uzskata, ka šiem uh, finanšu līdzekļiem būtu jābūt gandrīz pat 100 miljardiem eiro. Tas nozīmē, ka ja mēs to sadalām starp uh, attīstītajām valstīm, tad tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai būs uh, jāiegulda 5 līdz 7 miljārdi eiro. Mūsu budžets, ja es to tā varu formulēt, jau tagad mums ir grūtības atrast tajā 2 miljārdus konjunktūras programmai. Un uh, tad vai tas nāks no dalībvalstu budžetiem, tas tad būtu vienkāršāk, jo dalībvalstīm ir tiesības aizņemties un uh, iekrist parātos un būt deficītā, bet mēs Eiropas Savienībā to nevaram darīt. Mums nevar būt ne parāda, ne deficīts. Tātad. Šī ļoti svarīgā politika, vidas aizsardzība, kur uzsāka Eiropas Savienība. Un uh, kas uh, ir devusi iespēju veikt dažādas kopienas iniciatīvas, uh, klimata pakete, enerģētikas pakete. Tie bija lēmumi, kurus pieņēmām pirms gada parlamentā. Un, uh, ja mēs uh, runājam par šo politiku un nevaram atrast savā Eiropas Savienības budžetā līdzekļus uh, un ja uzliekam izmaksu slogu dalību valstīm par šiem pasākumiem, un dalību valstīm pašām būs jārod līdzekļi, lai atbalstītu jaunatīstības valstis un sniegtu resursu šai politikai, tad uh, tās taču uh, arī piedalās izsoļu sistēmā, uh, emisiju izsoļu sistēmā. Ja mēs to visu uh, uzliksim dalībvalstīm, tad tā būs ļoti sarežģīta sistēma, kur no vienas puses būs uh, Eiropas Savienības budžets, kas finansēs zināmas kopienas politikas, bet uh, kas uh, ļoti striktiem ietver nosacījumiem tiks ierobežots, un no otras puses būs vesela virkne starpvaldību finansējumu fondu, līdzīgi kā Eiropas attīstības fonds, kur tas viss izskatīsies, ka tā ir Eiropas Savienības nauda, bet eh, par kuru lēmumu tiks pieņemt nevis šeit, bet kaut kur citur. Tas man šķiet ļoti svarīgs punkts, jo drīz mums būs eh, jārunā par budžeta grozījumiem saistībā ar pārēju uz Lisabonas līgumu jo līdz ar to būs jaunas institūcijas, jaunas kompetences, un tāpēc būs vajadzīgi jauni resursi. Par to būs jālemj. Būs jālemj arī par vidusposmu pārskatu finanšu e, plānā. Un ir skaidrs, ka e, visos šajos jautājumos e, mums būs atklāti jārunā par tām problēmām, kuras tikko minēju. Mums būs jārod visiem pieņemams risinājums. Šobrīd, protams, mēs atrodamies arī sarežģītā situācijā, kas uh, rada jautājumus, bažas un varbūt pat vilšanos un, zinām, neapmierinātību uh, komitejas biedros. Un komisija pati, protams, arī saskaras ar sarežģītu uzdevumu. To mēs arī saprotam, kā jau kolēģi teica. Ģenerāldirektora kungs, jūs tagad uzklausījāt visas šīs te piezīmes, tās nebija eh, diezko slavējošas, bet, nu, bija arī šis tas pozitīvs, ne jau tikai kritika, bet varbūt jūs mums varētu sniegt atbildes un pēc tam došu vārdu atkal referentam. Paldies priekšsēdētāji! J'ai beaucoup de respect pour euh, tout ce qui a été dit. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, tiešām uh, augstu vērtēju visu to, kas šeit tika teikts. Tās bija būtiskas uh, debates par šiem jautājumiem. Un šādas uh, debates arī turpmāk būs nepieciešams par minētajiem aspektiem, un tās noteikti arī norit, norisināsies, kad būs uh, iesniegt šie te attiecīgie dokumenti turpmākajos mēnešos. Tagadējā situācijā grib teikt, ka komisija cenšas rast risinājumu tām problēmām, kas varētu nākt priekšā rīt vai parīt. Un tieši to mēs cenšamies panākt ar šo te komisijas priekšlikumu, kas jums ir iesniegts. Uh, Šis komisijas priekšlikums taču arī nekur nav nokritis no gaisa. Tas uh, balstās uz uh, iepriekšējo darbu, un tas ir iekļauts uh, paziņojumā, kas tika pieņemts mm, pēc trilo, trialoga. Arī Kobuņos, kas ir 17. Tātad 17. numurs 2004. gadā Tur arī šis paziņojums ir pieminēts, un kas tad šajā paziņojumā tika teikts? Tur bija runa par 2,4 miljārdiem, kas vēl ir iztrūkstošie līdzekļi. Mēs panākam progresu uh, šīs atjaunotnes programmas finansēšanā, un tur ir uh, bijuši arī veikti pasākumi attiecīgi uz termiņos. Uh, bet mums ir arī jārunā par šo te 2,4 miljārdu finansējumu. Tas ir jānodrošina. Šeit ir runa par kompensācijas mehānismiem. Es citēšu angļu valodā. Uh, ka tas ir pēc vēlākais jāpanāk 2011. gada budžeta procedūras samierināšanās sēdā. Un nākamajā pāntā arī tiek atgādināts, ka tur uh, ir, zinām, tehniski elementi un kā tas viss izskatās attiecībā uz šiem te 1,9 miljoniem un tā tālāk, lai nodrošinātu uh, kompensācijas. Tiek izmantoti arī citi finanšu līdzekļi, lai izmantotu maržas. Es gribu teikt, ka komisijas priekšlikums tiešām uh, ir pilnībā šajos rāmjos jau ietveros. Šie 393 miljoni šī summa, par kuru runāju jau iepriekš, kas ir diezgan liela summa, jo, zinām, līdzekļi, kas tika paredzēti uh, atjaunotnes programmai, ir ieplūduši tagad piena jomā, tātad par šiem 393 miljoniem runājot, mēs iespējamā ietvaros centāmies rast vēl to, kas ir atrodams iespēju robežās. Un pašā pēdējā uh, vietā, ja būs nepieciešams, mēs uh, ielaidīsimies uz 2011. gada samierināšanos. Uh, bet tas nav komisijas mērķis, mēs vēl gaidām zināmas precizējumus attiecībā uz reālajiem izdevumiem lauksaimniecības jomā, lai redzētu, vai tur tomēr vēl nav kaut kādas rezerves. Uh, plus varbūt vēl citi elementi citrās izdevuma kategorijās vai nodaļās ar varbūt mazākām summām, bet um, arī nelielas summas, protams, ir būtisks. To es gribēju šeit uh, uzsvērt, un ar šo priekšlikumu mēs esam ievērojuši to ietvaru, ko parlaments komisija un padome panāca pagājušā gada trialogā. Un tad vēl bija citi jautājumi priekšsēdētāji, eh, kungs, eh, īpaši par šo te koslodījies eh, elektrostaciju. Programma norit diezgan veiksmīgi. Tur mums ir tāda finansēšanas metode, kas ir diezgan sarežģīta. Proti šīs kodola elektrocentrāls slēgšanas programmai zināmi termiņi. Uh, kas ir diezgan gāri, jo šeit ir uh, sadarbība arī, uh, un tur ir konkrēti termiņi noteikti, kad tiek izmaksāta nauda. Un es personīgi par to rūpējos, kad mēs izstrādājām mūsu uh, priekšlikumu un kopā ar darbiniekiem skatījām precīzi šo dokumentu. Un var jums pateikt, ka šeit ir panāks ļoti labs progress, un tas eh, joprojām notiek. Un tā kā ir šī specifiskā uh, finansēšanas metoda, tad mums jau ir iespēja tagad sniegt šos te līdzekļus. Jo, ja 2010. Eh, gadā nebūs šie te 75 miljoni, tad mēs nevaram dot signālu uzsākt plānus, lai šo te nākamo fāzi tad īstenotu šajā te slēgšanas procesā. Tā ir diezgan sistēma, pie kuras mēs varbūt neesam īpaši pieraduši budžeta kontekstā, un līdz ar to viss šis pasākums ir nedaudz sarežģīts. Gribēju jums tikai sniegt šo te skaidrojumu. Tas ir tas, ko gribēju tagad teikt šobrīd priekšsādātāja kungs, runājot par atjaunotnes plānu un uh, Koslodojas uh, elektrocentrālas slēgšanu. Paldies, ģenerāldirektora kungs, referenta kungs. Lūdzu, varbūt jūs gribētu noslēgumā izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par visiem kolēģi izteikumiem attiecībā uz grozījumu vēstuli. Vēlējos pateikt komisijai, ka ne jau šī schēma mums rada problēmas. Nē, bieži vien eh, tādi knifiņi ir jāmeklē tieši detaļās. Neviens nebija pret eh, papildus līdzekļu piešķiršanu piensaimniecības sektoram, bet gan tam, uh, kuru uh, juridisko pamatu mēs izvē, izmantosim šajā kontekstā. Eh, Labās ziņas ir tādas, ka ja pat komisija piedāvās mainīt juridisko pamatu, tas nebūs tas, ko mēs vēlēsimies, bet mēs varēsim vēst sarunas, tātad mums būs šī izējas pozīcija. Es jau pašā ievadā runāju, ka ir jābūt koplēmuma procedūrai, savādāk eh, mums tas ir absolūti nepieņemami. Protams, nevēlos tagad iedziļināties visās detaļās, mums ir jāstrādā pietiekami smagi nākamo divu nedēļu laikā, lai eh, varētu lietu eh, virzību pātrināt, bet Ko Gorāns teica saskaņā ar maniem izvērtējumiem, eh, mikrofinansējuma eh, instruments nav apdraudēts, un eh, ja tā būtu, tad es patiešām būtu nobažījies. Domāju, ka tā ir viena no parlamenta spēcīgākajām vēlmēm, ko atbalsta pilnīgi viss no mums. Un es domāju, ka makrofinanciālā sistēma, pat neskatoties uz mazo uh, līdzekļu apjomu, būs daudz efektīvāka nekā, piemēram, uh, Uh, oglekļa piesaists un uzglabāšanas uh, šī iekārta. Par Bulgāriju runājot. Domāju, tas uh, liek pārvērtēt elastību. Tas ir tāds kā tests elastībai, ja sevišķi ņemot vērā komisijas paskaidrojumus. Izskanēja dažādi priekšlikumi par finansējumu. Nu jā, ļoti jauki, bet mēs nezinām, ko tas īsti nozīmē. Un vai mums būs jauns uzdevums? Es piekrītu, ka mums ir saistības, kas ir jāpilda, mums ir savas saistības attiecībā pret Bulgāriju, bet tas eh, nenozīmē, ka mums šis jautājums jārisina uz citu jautājumu rēķina. Un ja mums būs eh, elastības instruments, kādēļ, nevajad, kādēļ gan to neizmantot? Un ņemot vērā manus tādus ļoti uh, rupjus aprēķinus, 600 miljonu joprojām pietrūkst ja es, protams, neakceptēšu vairākus komisijas priekšlikumus, un es nevēlos to darīt. Un elastības instruments ir tikai daļa no šī piedāvājuma, un es ceru, ka mēs mēs tagad nevaram piekrist padomēji izmantot pilnīgi visu elastības instrumentu tieši tagad, bet eh, daļēji to varētu izmantot, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Un e, es vēlējos parunāt par tādām vispārīgākām problēmām. Jūta tām pieskārās un arī citi kolēģi. Kāds ir galvenās problēmas? Mēs cīnāmies par maksājumiem. Dažreiz, protams, mūs ietekmē lobbyisti, dažreiz mēs cīnāmies cēlu mērķu vārdā, bet ko tas nozīmē realitātē? Katru gadu liela summa maksājuma paliek pāri. Nu, tā ir nepareiza aplama sistēma. Es varu pilnībā piekrist Goranam, ka mums ir uh, jāizvērtē visa procedūra detalizēti, neļaujoties šim budžeta spiedienam. Protams, mums ir jāpieņem budžets, bet mums tāpat vajadzētu palauzīt gāls par to, kāda ir procedūra, kā tā darbojas. Ko mēs darījām? mēs izveidojam globalizācijas fondu. Tas nozīmē, ka mēs veicām aprēķinus par 500 miljoniem eiro neizmantoto līdzekļu. Un tajā pašā laikā uh, mudinājām komisiju izmantot pilnīgi visus līdzekļus. Tātad šeit ir pretruna. Kādēļ mēs nonācām tādās sprukās? Komisija piedāvāja jaunus risinājumus, bet eh, tie neatrisināja esošās problēmas. Tās jau nevarēja atrisināt automātiski. Un kas notiek attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu? Un eh, tika, viņi eh, iekļāvās šajā igadējā, daudzgadējā finanšu schēmā, bet viņi vēl tur pievienoja daudz citu detaļu, ņemot vērā arī ekonomikas atvisažošanas plānu. Tātad šeit ir preiktrūnas. Uh, Vai nu komisijai jākļūst disciplinētākai un jāpadomā par labāku finansējumu, vai arī mums radīsies grūtības. Mēs parlamentā bijām vienoti, mēs teicām, esam gatavi un, protams, sapratām, ka no problēmām nevarēs izvairīties. Mēs teicām, esam gatavi izmantot šo instrumentu, piemēram, ievelkot eh, platjoslas internetu nepārāk blīvu apdzīvotos lauku reģionos. Jā, mēs esam partneri, mēs esam partneri runājot arī par enerģētikas problēmām, bet arī padomē ir jābūt mūsu partnerim runājot par finansējumu piešķiršanu. Savādāk mēs vienkārši cīnīsimies, cīnīsimies, cīnīsimies bez apstājas. Un kādas ir galvenās problēmas? Tās vienkārši paliks neatrisinātas. Un Eh, mana pēdējā piezīme ir par piena fondu. Vienkārši vēlējos atkārtot, ka mums jāņem vērā lauksainiecības kolēģi profesionalitāte un pieredze. Es esmu gatavs cīnīties, ja tas ir nepieciešams. Šis ir jauns instruments, bet mums, protams, ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē visas sekas, visas konsekvences. Kā tad mēs varam palikt uh, otrās kategorijas griestu robežās un ko mēs vēlamies. Mums ir jāpārvērtē tas, kas notiek piensaimniecības, ar piensaimniecības finansējumu. To, sa, es, nu vismaz man tāds iespējas radās, to nevarēs paveikt tur viena gada laikā, nepieciešams vairāk laika. Uh, mums ir jāsāk strādāt, jāsāk strādāt, eh, jānovērš problēmas cēlonis. Un varbūt, ka komisijas priekšlikums ir tāds veiksmīgs solis uz priekšu, bet tikai ļoti maz solīts. Tas nenozīmē, ka mēs gribam tagad izmantot pilnīgi visus instrumentus, kas mums ir pieejami, lai uh, uzlabotu situāciju piensaimniecības sektorā un plus vēl kaut ko, ko piedāvā komisija. Bet uh, ir jāņem vērā, ka lauksaimniecības komitejai ir jāpaveic sava darba daļa. Jūs teicāt, ka ir ļoti nopietnas problēmas šajā sektorā, un es domāju. But step by step we should go ahead. Protams, mums ir jāturpina strādāt, virzīties uz priekšu, un krīze arī savā ziņā jāizmanto kā instruments. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka komisija aptvēra cik kritiski mēs esam noskaņoti, un kā jau Salvadors Garīga teica, referents mēģina galvenokārt saskatīt šeit labās lietas, bet mēs, protams, eh, uzsveram arī trūkums. Un es arī īstenībā neesmu tāds pilnīgi neatkarīgs, bezparteisks. Es esmu budžeta referents, esmu parlamenta deputāts, un man, protams, arī ir savi ierobežojumi. Paldies! Paldies, Raimers Bēga, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir viens lūgums komisijai. Lai pirms uh, trilogiem mums nebūtu pēkšņi tāda mm, pamošanās, eh, negaidīt pamošanās, lai mēs eh, netiktu apliet ar augstu ūdeni. Ko mēs darīsim ar šiem 393 miljoniem? Ja esmu iegūst pareizi informāciju, tad apmēram vienu nedēļu pēc vienošanās uh, lauksaimniecības padomē tika runāts par 280 miljoniem, kas piešķirām piena fondam, uh, un tika tāpat lemts par pasākumiem. Un e, komisija dažus pasākumus vienkārši samazināja vai vienkārši atzina par e, spēkā neesošiem. Un kas tad notiks? Tad, kad parlaments ir e, paaugstinājis šo spiedienu uz komisiju, vai komisija domās eh, šo naudu atkal ņemt no citām nozarēm, vienkārši saīsināt līdzekļus citās nozarēs un pēc tam tos atkal ielikt piena fondā. Un kā tiks finansēts šis eh, ekonomikas atvesļošanas plāns, varbūt varētu izveidot sārakstu, kādi ir šie pasākumi un eh, kādas sakas tas atstās uz paredzēto budžetu. Komisija varētu šo sārakstu sastādīt. Paldies! Merci Reimer. Paldies, Raimer. Vai komisija varētu kaut kādā veidā reaģēt? Priekšsēdētāj kungs. Es ceru, ka saprotu, par ko runā beigas kungs, bet mums ir nedaudz jānogaida, lai varētu par to diskutēt. Tātad es labprāt nogaidītu vai arī varam iesniegt rakstisku atbildi. Jā, Tas būtu ļoti jauki, ja jūs varētu mums iesniegt atbildi rakstiskā veidā, jo tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Paldies, paldies Raimeram par jautājumu uzdošanu. Kolēģi, paldies par šo vērtīgo viedokļu apmaiņu. Trīs, par trim lēmumiem mums būs jābalso tad, kad norisināsies eh, budžeta projekta eh, otrais lasījums. Tas norisināsies eh, decembra sākumā. Turpināsim ar piekto darbkārtības punktu. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums. Budžeta jautājumu saistīta procedūra pamatnostādnes pārējais posmā, pirms stājas spēkā Lisbonas līgums. Tātad pārējie no Nicas līguma uz Lisabonas līgumu. Un mums ir nepieciešama vienošanās starp trim institūcijām. Jūs e, varat iepazīties savos darba materiālos ar ziņojumu priekšlikumu un man lūdzu kļūt pašam par referentu. Es vēlreiz atvainojos, ka mēs nevarējām uh, uzrakstīt termiņu grozījumu iesniegšanai, un vēl joprojām šis ziņojums nav pārtulkots visās oficiālajās valodās, kā tam bija jānotiek līdz šodienai. Es Protams, saprotu, ka ne visi kolēģi par to būs uh, priecīgi, bet, diemžēl, mēs saskārāmies ar šādām tehniskām problēmām. Tātad mums vajadzēja izvēlēties, vai vispār neorganizēt debatas, vai organizēt debatas, kamēr vēl tulkojums nav pieejams visās oficiālās valodās. Kolēģi, es jums pastāstīšu, kā radās šīs problēmas. Čehijas prezidents beidzot pārakstīja Lisabonas līgumu. Līgumā ir paredzēts, ka tas stājas spēkā pirmajā mēneša datumā, tad, kad ir pieejami visi ratifikācijas instrumenti. Un Tā jau tika lemts savulaik Romā, tad, kad pieņēmām Romas līgumu, un līdz ar to Lisabonas līgumam teorētiski vajadzētu stāties spēkā ar šī gada 1. decembri. Bet runājot par budžetu, protams, Lisabonas līgums nozīmēs daudz izmaiņu šajā nozarē un e, būs arī zināmas atšķirības runājot par obligātajiem un neobligātajiem izdevumiem. Līgumā Uh, oficiāli iedaļa tiks veltīta tieši uh, daudzgadējai finanšu schēmai. Un uh, tā būs schēma ar tādu juridisku saistošu spēku. Ikgadējais budžets būs jāsaskaņo ar daudzgadu finanšu schēmu. Tiem būs jābūt saskanīgiem. Un vēl. Budžeta pieņemšanas procedūra būs vienkāršota, būs tikai uh, viens lasījums, kura laikā abām budžeta lēmēju iestādēm būs jāpiedalās. Tātad būs viens lasījums, kam sekos samierināšanās procedūra, un institūcijās būs balsojums, ņemot vērā eh, samierināšanās procedūras iznākumu. Protams, ir nepieciešami eh, arī juridiskas saskaņošanas darbi un Lisabonas līgumā budžeta jautājumu nav pietiekami skaidri izgaismot, lai varētu atrisināt visas radušās problēmas. Un, protams, būs nepieciešama juridiska saskaņošana. Ir nepieciešams arī padomas lēmums par uh, daudzgadējo finanšu schēmu un uh, ir jāveic arī vairāki grozījumi attiecībās finanšu regulām. Un tāpat mums būs jāvienojas par uh, jaunu, tādu praktiskāku darba grafiku. Un ņemot vērā visus termiņus, kas noteikti Lisabonas līgumā, uh, Mums ir jāizstrādā tāds grafiks, lai mums būtu pietiekami daudz uh, sanāksmju, kuru laikā mēs varētu kaldināt kompromisus. Un, ja mēs runājam par finanšu regulām, šīs reformas, protams, prasīs vairākus darba mēnešus, un tas neskar tikai komisiju kā vienīgo institūciju. Ir vairāki priekšnosacījumi, kas ir jāizstrādā detalizētāk. Papildus tam ik eh, pa trim gadiem būs eh, eh, finanšu regulas pārbauda, pārskatīšana, kas jau sāksies ar nākamo gadu. Tāpat mums ir jāvienojas par vairākiem atsevišķiem punktiem, lai mēs ātri varētu atrisināt vairāk strīds abos, kas joprojām pastāv starp trim institūcijām un mums nevajadzētu aizkavēt Lisabonas līguma uh, stāšanos spēkā un aizkavēt kādus politiskus lēmumus, kas varētu krist, teiksim, parlamentā, uh, padomē. Tas attiec uz maksājumu procedūru. Uz papildus uh, budžeta procedūrām. Un šis grafiks, ko jau es minēju, Mēs uh, šo grafiku pieņemsim tad, kad uh, tiks pieņemts pirmais uh, budžets saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem, tātad 2011. gada priekšlikums. Tālāk, kāds ir komisijas priekšlikums, man tas šķiet ļoti veiksmīgs. Uh, Viņi vēlējās eh, politiskā mm, noskaņā vienoties par visiem šiem punktiem. Mums tas ir jāizmanto. 19. novembrī ir paredzēta samierināšanās procedūra. Tajā ir tāda tradicionāla darba kārtība. Mums ir jārunā par 2010. gada budžetu. Un Papildus mēs varētu samierināšanās sanāksmē vēl iekļaut papildus punktu, proti ārkārtas pasākumi, kas mums ir jāveic budžeta ietvaros, lai Lisabonas līgums varētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Euh, Protams, jāpatur arī prātā tas, ka mūsu delegācijai Samierināšanās komitejā ir jābūt zināmām pilnvarām, atbilstošām pilnvarām. Šīs pilnvaras ir, teiksim, tām jādod svētība plenārsēdē, tām jātiek pieņemtām ar balsu vairākumu, lai mēs varētu patiešām būt gatavi ar pilnvarām, būt spēcīgi šajās sarunās, tātad, lai tur nebūtu tikai daži individi, bet lai mēs būtu spēcīga komanda. Uh, un e, mēs budžeta komitejā piedāvājam iniciatīvas ziņojumu, priekšsēdētāja konference arī e, šim jautājumam deva savu svētību, un tādēļ mēs vēlamies šodien jau apspriest iniciatīvas ziņojumu projektu, lai jau plenārsēdē 12. novembrī mēs varētu par to balsot. Tā ir minisesija nākamnedēļ, kas norisinās Briselē. Godātie kolēģi, Tādēļ arī e, viss e, šis laika grafiks ir tik saspringts. Pagājuši nedēļ jau piedāvāju savu iniciatīvas ziņojumu e, tādu iepriekšēju uzmetumu, un sekretariāts ļoti labi pastrādāja, koordinatori arī ātri reaģēja, piedāvāja vairākus grozījumus, es tos integrēju šajā ziņojumā, un domāju, ka tādā veidā mēs varēsim labāk vienoties bez lielām grūtībām. Bet lūdzu, protams, jūs esat laipni aicināt izteikt savus priekšlikumus, ierosinājumus, ja tādi ir. Es ceru, ka visiem bija pietiekami daudz laika iepazīties ar šo tekstu, bet mēs Varbūt dosim kolēģiem iespēju vēl iepazīties ar šo tekstu redakciju. Varbūt kolēģi vēlēsies vēl arī kādus grozījumus iesniegt. Tādēļ mēs par eh, šo pašiniciatīvas ziņojumu balsosim tikai rītdien no rīta. Lai kolēģi varētu vēl varbūt šovakar vakarā izpētīt eh, tekstu. Tā ir eh, rezolūcija. Un tā ir rezolūcija, kas mūsu pārstāvjiem samierināšanās procedūrā dos tādu, zinām, pamatu vai platformu, uz kuras balstīties, vedot sarunas. Euh, Par papildus budžetu runājot, es piedāvāju, lai mēs uh, ierobežotu skaitļus, kas ir atvēlēti, tātad uh, summas, kas ir atvēlēti šiem papildus budžetiem. Uh, Tā tam ir jānotiek, un tas attiecas uz uh, pilnīgi visiem budžetiem. Bet, ja katru gadu ir šie papildus budžeti 10, 12, tas ir īstenībā viens uh, budžets katru mēnesi. Un, protams, ka tas uh, apgrūtinās ikgadēju budžetu procedūru. Šie papildus budžeti bieži vien ir jāpieņem tādā pātrinātā procedūrā. Uh, Es uzskatu, ka mums ir jāizstrādā galvenie principi. Tā ir jākļūst par sistēmu, proti, ka tikai ir viens papildus budžets maksimāli ceturkšņu laikā. Un nevis tā, lai katru mēnesi ir jauns papildus budžets, un tad mums ir jā, uz to jārēģē, un mēs tiekam atrauti kā no saviem tiešiem pienākumiem. Mēs vēlamies izveidot labāku, vienkāršotu procedūru, bet tajā pašā laikā neizslēdzam iespēju, ka mēs varētu iesaistīties uh, samierināšanas procedūrā. Nu, tas ir politisks dabas lēmums. Es labprāt vēlētos uzzināt, vai arī kolēģi domā tāpat. Vai arī kolēģi labāk uh, piekrist tai procedūrai, kas tika ieviesta uh, saskaņā ar Nīcas līgumu. Tālāk par uh, līdzekļu pārnesēm. Šeit ir uh, zināmas izmaiņas nepieciešams. nav vairāk saskaņā ar Lisabonas līgumu nebūs uh, atšķības vai tādas robežas starp um, obligātajiem un neobligātajiem izdevumiem. Un mēs, kā budžeta lēmēja iestāde, protams, esam saistīti, mums ir jāizsakās, mums ir saistības izteikties šajā kontekstā un Bieži vien ir tā, ka tā lēmē iestāde, kam ir jāsaka pēdējais vārds budžeta jomā, saka arī pēdējo vārdu pārnešu jomā, bet eh, ja nebūs vairs šīs atšķirības, eh, nošķirtības starp eh, obligātajiem un neobligātajiem izdevumiem, tad tas vairs nebūs nepieciešams. Tas, protams, tiek pārbaudīts. Solution dans laquelle chaque virement nécessitera deux. Protams, ir grūti izvairīties no tāda risinājuma, ka katrs eh, tra transfers ir līdzekļu pārnēs, būs jāpārbauda divas reizes. Un eh, ka tam būs, tā teikt, jādod zaļā gaisma divas reizes. Bet eh, mums ir jāizvairās arī no tādas situācijas, ka varētu pēkšņi ieslēgties sarkanā gaisma zaļās gaismas vietā. Mums ir jāpadomā par to, ka viena iestāde, budžetlēmē iestāde varētu uzņemties vairākus uzdevumus un jāizvairās no tādas procedūras, lai komisija mums nemēģinātu spraust sprunguļus riteņos un apgrūtinātu vispārvaldes darbu. Protams, jāpadomā arī par pārvaldes dienestiem kam ir uh, jārīkojas bieži vien arī tādos negaidītos apstākļos un jāpadomā, kur, kurās kategorijās pozīcijās varbūt ir līdzekļu trūkums un ir jāgarantē, lai tas laiks, kas nepieciešams budžeta lēmēju iestādēm, lai varētu finalizēt savus lēmumus, neaizskavētu pārvaldes darbību un lai tas neaizskavētu līdzekļu plūsmu. Ja mēs izveidosim šādu pieeju, mums būs jāpiedāvā pātrināta lēmuma pieņemšanas procedūra. Nu, tāda kā samierināšanās, bet ne gluži, bet tā varētu būt tāda ātrā samierināšanās procedūra. Piemēram, div, mūsu referents varētu izteikties budžeta komitejas vārdā. Un panākt vienošanos. Pēc tam vienošanās būtu jāapstiprina visiem budžeta komitejas locekļiem. Rezolūcijas priekšlikumā mēs neiedziļināmies visās procedūrās, visās detaļās. Kas ir pats svarīgākais? Eh, pour... Euh, Vadlīnijas, kas mums ir jāīsteno, lai varētu izveidot pietiekam labu pārnešu uh, procedūru. Mums ir jāizveido pietiekami labs risinājums, kas būtu pietiekami labs arī no politiskā viedokļa raugoties, un ja tā tas eh, nebūs, mums būs jāatrod labs, laba alternatīva. Ja mēs runājam par mūsu darbu kalendāru. Mums galvenokārt vajadzētu parūpēties par to, lai mēs varētu vienoties ar pārējām institūcijām, par to, kā organizēt sanāksmes, piemēram, trialogus un tā tālāk. Kas ir noticis vairāk gadu garumā? Mums vajadzētu parūpēties par to, lai mums būtu pietiekami laba pozīcija šajās sanāksmēs, lai cilvēki, kas piesakās runāt, arī kaut ko reāli pasaka, nevis tikai kuļ eh, tukšus salmus. Es pēdējo gadu laikā esmu piedalījies pietiekam daudzos trialogos un. Tie bija varbūt labi organizēti, bet īstenībā locekļu runās bija ļoti maz satura. Tā bija, tas bija tāds uh, vienkārši ūdens, ko viņi tur lēja. Un varbūt, uh, ka es esmu visai nesaudzīgs savos izteikumos, bet, nu, tā tas ir. Es domāju, mums ir jāpadomā, kur institūcija spēlējas kādu lomu. Ir divi lasījumi, un padomēji bieži vien ir tāda bauda eh, samazināt eh, piedāvātos līdzekļus par desmitiem, desmit procentiem, un tad komisija ir sakaut, un parlaments ar tikpat lielu baudu mēģina šos desmit procentus pievienot atpakaļ. Uh, Un e, kāda tad izvēršas procedūra? Katra institūcija vienkārši cīnās par šo savu pozīciju, mēģina deķīt pavilt uz savu pusi, un tas viss izvēršas par tādu lielu cīkstiņu. Lisabons līgums stāsies spēkā, un Lisabons līgums mums liks kļūt daudz nopietnākiem, katram būs sava atbildība. Un katrs lasījums ir jāuztver uh, tikpat nopietni, kā mēs uztvērām otro lasījumu pagātnē. Tagad būs tikai viens lasījums, bet uh, tā tad divu lasījumu vietā būs viens, bet uh, tas tā, tā nenozīmē, ka situācija būs nenopietnāka vai vienkāršāka. Parlaments uh, pirmajā lasījumā parasti raidīja politisko signālu, un otrajā lasījumā mēs patiešām balsojam par budžetu. Nākotnē mums nebūs divu lasījumu Mums nebūs šī visai jautrā pirmā lasījuma, mums savi, savu atbildības daļu būs jāuzņemas jau pirmajā lasījumā. Tas būs pilnīgi visu interesēs runāt pēc iespējas ātrāk, darīt savu viedokli zinām pēc iespējas eh, skaidrāk, tātad vai 1. janvārī vai 1. jūlijā, tas būs mūsu arī komisijas interesēs sazināties ar institūcijām, organizēt uh, darba grupu tikšanās uh, starp uh, abām budžeta lēmēju institūcijām, lai mēs varētu garantēt, ka piedāvātais priekšlikums neizsauc tādu nopietnu pretestību no otras puses padomei un parlamentam būs jākoordinē savas darbības un jāapmainās ar pēc iespējas lielākiem informācijas apjomiem, lai varētu garantēt to, ka samierināšanās norisinās veiksmīgi. Savādāk mēs riskēsim ar, tu, ar tādu institucionālu un politisku mm, krīzi. Mums ir uh, jāsaskaņo šis uh, grafiks, kalendārs, uh, Un, protams, jāņem vērā pagātnē gūtā pieredze. Varbūt es kaut ko esmu pārspīlējis, bet mēs esam guvuši arī labas, labu mācību pagātnē. Ir jāpadomā par to, ka mums vairs nebūs divi lasījumi, un tā tad nebūs tāda it kā uzmetuma un, un svītrojuma. Nē, viss ir jāizdara pareizi jau pirmajā lasījumā. Salvador, lūdzu, tu pirmais lūdzu vārdu. Sí, gracias, presidente. Paldies, No podía ser de otra manera. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu referentu teiktajam pilnībā, bet man tomēr ir daži jautājumi par dažām rindkopām, kuras īsti netieku skaidrībā. Es esmu pārliecināts par to, ka pārnesot līdzekļus, tomēr ir jābūt vienošanai ar budžeta iestādi. Un nevar būt tā, ka tagad obligātie izdevumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairs pēkšņi nav obligāti. ir jābūt, jārīkojas saskaņā ar sadarbības līgumam ar padomu, un pie tā arī jāturās. Un parlaments attiecībā uz lauksaimniecības izdevumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā saglabās savu suverenitāti arī attiecībā uz obligātajiem izdevumiem. ponente lo menciona en el punto número 7. Un nākamā tēma. Tas ir septītais punkts dokumentā. Par budžeta grozījumiem šeit ir runa par saldo un padomu izdarīja lielu spiedienu uz Eiropas parlamenta deputātiem un tika teikts, ka mēs nekādā gadījumā nedrīkstam šo saldo budžetu grozīt. Es gribētu to jums piedāvāt apspriešanai. Lisabona nāks ar jauniem budžeta uh, izstrādes noteikumiem, un mums būs arī iespēja šos saldo nu, apstrādāt vai pārstrādāt, vai arī mēs nekādus grozījumus nevarēsim izdarīt un parlaments varēs tikai akceptēt vai noraidīt padomus priekšlikumu. Kā tad īsti būs? Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāzina, kāda būs situācija kā, kādas iespējas rīkoties būs budžeta komisijai, komitejai. Un pēdējais jautājums par šo 12. daļu metodi, vai arī tas būs viens no noteikumiem budžeta izstrādē, vai mēs varam rēķināties ar to, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā pirms mēs pabeigsim samierināšanās procedūru par 2010. Gadī, gada budžetu. Un kā tad būtu šajā gadījumā šī 12. daļu metode tiktu pielietot saskaņā ar NIT? Paldies, Ingeborga lūdzu. Paldies. Paldies par lielisko dokumentu. Es gribētu runāt par desmito punktu šajā dokumentā, tieši par pēdējo teikumu, kur um, runa ir par vienkāršotām procedūrām, runājot par līdzekļu pārnesēm. Man bažas rada tas, ka tas, kas šeit tagad ir ierakstīts, Um, tas nāk no tāda komisijas darba dokumenta, komisijas priekšlikuma. Un, ja mēs piekritīsim šai vienkāršotai procedūrai, tad mēs jau iepriekš esam zaudējuši visās debatēs, cietuši neveiksim jebkādās debatēs, kas vēl būs. Tāpēc es gribētu vēlreiz atgādināt, ka šī vienkāršotā. Uh, procedūra paredz, ka pietiek tikai ar. betroffen sind. Das heißt, dann muss ich sagen, können wir hier eigentlich die Sache aufgeben. Ka pietiek ar ka šo vienkāršoto procedūru var izmantot, ja līdzekļu pārnese nepārsniedz 5 miljonus vai 10% no kopējiem līdzekļiem. Un, kad es pirmo reizi to lasīju, tad man likās jau, ka mums katrā ziņā ir, mēs nedrīkstam atkāpties no mūsu tiesībām, proti 23. un 24. pantā minētajām tiesībām. Un būtībā šajā desmitajā punktā ir priekšlikums, kas ir pretrunā ar 24. pāntu. Merci, Göran Ferm. Paldies, Gorans, lūdzu. Pirmajā punktā es pilnībā gribu piekrist Ingeborgai. Mēs esam jums piesūtījuši vairākus priekšlikumus proti aizstāt trešo punktu un liktā vietā tekstu, ko piedāvāja Ingeborga Gresle vai ko viņa aprakstīja pašlaik. Bet mēs nevaram izmantot vienkāršo to procedūru, kuras rezultātā Eiropas parlamenta pilnvars tiks ierobežotas un samazināsies. Un šeit es runāju par, kā es jau teicu, trešo punktu tekstā, bet problēma ir tieši tā pati, ko aprakstīja Ingeborga. Un vēl jautājums par septīto punktu, par vienkāršoto procedūru, par um, grozītajiem budžetiem vai budžeta grozījumiem. Jautājums ir par šo modeli. Uh, vai mums vajadzētu veikt budžeta grozījums tikai trīs reizes gadā. Mums ir jābūt skaidrībai, vai nevar rasties risks solidaritātes fonda izmantošanā, ka šī fonda izmantošana tiktu novilcināta vai, vai aizkavētos, vai jūs varētu mazliet vairāk paskaidrot, kāda ir jūsu iecere, ko jūs īsti uh, šeit gribat teikt šajā septītajā punktā? Lai mums būtu lielāka skaidrība par šo vienkāršoto procedūru saistībā ar budžeta, budžeta grozīšanu. Un tagad vēl par 14. punktu. Šķiet, ka mēs par to vienojāmies, bet arī te vajadzētu lielāku skaidrību. Mums ir vajadzīgs jauns regulējums šim Uh, šai vairāk gadu finanšu schēmai, un to varētu, vajadzētu uzskatīt par tādu kā dokumentu vai likumdošanas paketi. Un pēc vārdiem financial regulation varētu ievietot vārdus as a package vai kaut ko tam līdzīgu, uh, lai tas būtu vēlreiz uzsvērts un pilnīgi skaidrs. Paldies! Paldies, Joran Hercogas kundze! Paldies, runāšu ļoti īsi. Es pilnībā atbalstu ideju, ka parlaments nedrīkst atkāpties ne no kādām savām tiesībām, kādas tam piešķir Lisabonas līgums, un ņemot vērā pieredzi ar koplēmumu procedūru, runājot par iekšējo tirgu, mēs jau zinām, ka šādi centieni ierobežot parlamentu tiesības ir, un mēs vēlamies saņemt apliecinājumu no komisijas, ka tā ņems vērā parlamenta lomu, kā tā ir noteikti Lisabonas līgumā. Un es gribētu, lai tas tiktu uzsvērts, uh, runājot par mūsu darbu. Lielisks priekšlikums. Helga Tripele, lūdzu. Paldies! Es pilnībā atbalstu visu kolēģu argumentus, runājot par parlamenta tiesībām. Tās nedrīkst vājināt un ierobežot. Un diskusija parāda, ka mums tiešām būs jādiskutē par Lisabonas līgumu, kā tas ietekmēs procedūras, kādas procedūras būs. Un jums būs jāpiedalās pārunās un būs jāstrādā koordinatoriem. Mums visiem būs vajadzīga skaidrība par procedūrām. Tagad lūdzu Juta. Man ir viens jautājums un vēl viens lūgums, bet konkrēta priekšlikuma nav, kurā vietā tekstā to varētu ielikt. Runājot par pārējas perioda pasākumiem, nu, protams, mēs uzreiz um, mums ir jārunā arī par īstenošanu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums ir jāapzinās, kas sēž galdam otrā pusē mūsu pārunās ar padomi. Šobrīd, vismaz budžeta procedūrā, mēs sastopamies ar ierēģiem, kas ir sagatavojuši pirmo lasījumu, un un diplomāti vai valsts sekretāri ir ļoti ātri vai tādā straujā procedūrā pieņēmuši attiecīgo dokumentu pirmajā lasīmā. Varbūt mums vajadzētu pierakstīt, ar ko mēs vedam pārunas. Vismaz es neesmu gatava diskutēt ar bāru ierēģņu. Mums Mēs esam elastīgi, mums ir dažādas iespējas, mums ir mandāts, ko mums piešķīris parlaments, vest pārunas, bet uh, ierēģiem nekā tam līdzīga nav. Viņiem vienkārši ir uh, norādījumi no viņu ministra un viss, un mēs nedrīkstam ar to tā samierināties. Mums vajadzētu varbūt to ierakstīt šajā tekstā, proti, ka mēs sagaidām, ka situācija mainās, ka mūsu pārunu partneri ir tie, kuriem ir mandāts šīm pārunām. Paldies, Juta! Ļoti Nozīmīgs jautājums. Pogoša kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, runājot par septīto punktu. Ir trīs iespējas, kā, vai trīs iespējas, kā uzlabot esošo budžetu, vai trīs iespējas gada laikā. Manuprāt, tas ir pārāk daudz. Mums stabilitāte ir tikpat svarīga kā caurskatāmība un es domāju, ka mums vajadzētu pietikt ar divām reizēm. Vienreiz aprīlī, maijā, un tad septembrī, oktobrī, un ar to pietiek. Savādāk tas ir vienkārši kaut kas izsmiekla vērts, nevis kāds īsts budžets. Mums ir nopietni jātiec arī uz darbu, ko mēs paši paveicam. Paldies! Paldies, godātie kolēģi, par jūsu komentāriem. Un pavisam īsi par līdzekļu pārnesēm. Salvadors un Ingeborga, jums abiem es varu apstiprināt, ka tas, kas ir rakstīts šajā dokumentā, paredz tikai vienu uh, piekrišanas procedūru un nav nekādas nošķīruma starp obligātajiem un neobligātajiem izdevumiem. Un vēl Ingeborgai es gribētu paskaidrot, ka teksts, kādu es šeit esmu iekļāvis, tas neat, neatbilst komisijas pozīcijai. Mēs neesam oficiāli runājuši ar komisiju par šo, Komisijai ir tāds darba dokuments, un komisijai līdz šim nav bijis laika pieņēmt tādu oficiālu priekšlikumu. Komisija un tās dienesti šobrīd pārdomā un ir nesen pieņēmuši tādu lēmumu, ka būtu vajadzīgs slieksnis līdzekļu pārnesēji, ko nedrīkst pārkāpt. Un mans priekšlikums ir mazliet savādāks. Manā priekšlikumā ir teikts, ka parlaments saglabā visas savas ies tiesības, un tās netiek ierobežotas Ingeborga. Tagad uh, par Gorāna teikto. Trešajā punktā ir skaidri pateikts e, jaunās parlamenta tiesības budžeta procedūrā tiek nodrošinātas saskaņā ar Lisabonas līgumu, un nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka tiek ierobežotas parlamenta tiesības, un runa ir gan par saturu, gan par procedūru, gan kalendāru. Es domāju, ka šeit nekādām šaubām nevajadzētu rasties. Es ceru, ka Goranam arī tā liekas. Šis teksts uzsver, pasvītro parlamentu tiesības, par tām nekādas diskusijas nav iespējams. Vēl jautājumu, ko uzdeva Salvadors par atlikuma summām un par saldo. Septītajā punktā, manuprāt, Lisabonas līgums mums nekādas papildus pilnvaras salīdzinām ar pašreizējo situāciju nepiešķir, bet, protams, ka politiskajās pārnās ar padomi mēs centīsimies uh, panākt arī mūsu interešu ievērošanu un ietekmēt lēmumu, bet, manuprāt, tā nav joma, kur Lisabonas līgums mums piešķir jaunas pilnvaras. Jā, tas gan žēl, saka Salvadors, protams, nekas iepriecinošs tas nav. Un mēs, protams, būtu gribējuši, lai Lisabonas līgums mums dotu papildus tiesības attiecībā uz ieņēmumiem, bet tā nav. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevarēsim uh, piedalīties ieņēmumu procedūras reformēšanā. 19. novembrī budžeta konsolidēšanā mums būs jāvienojas arī par šo šo 12. daļu metodi. Prezidents Klaus ir parakstījis Lisabonas līgumu un no 1. decembra tas stāsies spēkā, tāpēc mēs nevaram būt droši par to, ka mēs varēsim uh, izvairīties no šīs diskusijas par 12. daļām pārnās ar padomi. Un pašreizējās, pašreizējā situācijā mums ir jāveic pielāgošana esošai procedūrai. Es nedomāju, ka īpaši radīsies lielas politiskas problēmas, bet katrā ziņā rītdien es piedāvāšu mutisku grozījumu proti iekļaut šeit tādu tekstu vai papildinājumu. par šādām provizoriskām 12. daļām. Par papildus budžetiem Pokraškungs uzskatīja, ka trīs budžeta grozījumi tas ir pārāk daudz. Uh, Es nezinu, kāda situācija ir jūsu valstī, bet manā valstī, Francijā, budžeta grozīšana notiek divas, trīs reizes gadā. Vienreiz noteikti gada beigās, un ja notiek kaut kas negaidīts, tad varbūt vēl viena vai divas reizes. Un desmit, tas, protams, nav īsti nopietni skaidrs. Un es domāju, ka samazinot šo grozījumu skaitu, mums tomēr mēs nonāk pie efektīvākas budžeta procedūras. Tagad par fondiem un solidaritātes fondu. Šobrīd katru reizi, kad mēs vēlamies, lai uzņēmumā strādājošie varētu izmantot šo globalizācijas pielāgošanas fondu vai, piemēram, izmantot solidaritātes fondu dabas katastrofas gadījumā, tad mums ir vajadzīga oficiālā budžeta grozīšanas procedūra, kas prasa ļoti daudz laika, bet, protams, ka šeit tam visam ir jānotiek daudz ātrāk un nepieciešamā pielāgošana, lai procedūru varētu pātrināt, noteikti ir jāveic. par sesto punktu. Te ir teikts, ka izņēmuma gadījums var būt tikai īpaši apstākļi. Un tas nozīmē, ka Mm. ir jāmeklē, ir jāatrod citāds risinājums, nevis šī budžeta grozīšanas procedūra. Un priekšlikumam jābūt tādam, varbūt to varētu pieskaņot augstāka pārstāvja atzinumam vai ziņojumam par noteiktu līdzekļu piešķiršanu īpašā gadījumā, kādā katastrofā Ne katrā gadījumā, kad līdzekļi jāpies, jāpiešķir steidzami, būtu vajadzīga budžeta grozīšanas procedūra. Goranam bija ļoti labs priekšlikums runājot par 14. grozījumu, ka tam būtu jābūt precīzākam. Un runa ir par juridisko bāzi un ka šeit ir jāiekļauj tātad vārdi kā finanšu regulējums un finanšu schēma. Tā ir jāuzskata par dokumentu pakotni, jo, protams, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Taču pavisam cita diskusija būs par vidusposma izvērtējumu. Tur ir arī pavisam cita procedūra Un, kā es jau teicu, par to ir jārunā atsevišķi. Edīte Hercogā sacīja ļoti pareizi, proti budžeta komisāra kandidātu uzklausīšanā ir noteikti kandidātiem jājautā, kā viņi grasās ievērot Eiropas parlamenta budžeta komitejas viedokli. Elga a raison quand elle dit qu'il faut que nous restions en contact très étroit euh, d'ici la Un euh, runājot par euh, samierināšanos, tad mums ir jāuztur kontakti arī pirms šīs procedūras. Un es esmu pilnībā apņēmies uh, Uh, ātri rīkoties koordinātoru vidū, uh, saskaņot viedokļus pirms es uh, rīkojos. Jūta uzdeva ļoti, ļoti svarīgu politisku jautājumu. Tas ir tiešām izšķiroši būtisks. Tie, kas agrāk ir bijuši budžeta komitejā, mēs par to runājām pirms Eiropas nākotnes konventa, kas izveidoja konstitucionālo līgumu tā projektu. Uh, Un tas bija jautājums par to, kādā veidā padomes uh, samierināšanās delegācija būtu jāveido, jo no parlamenta puses mēs esam vēlēti pārstāvi debat, deputāti, un uh, ir tiešām šokējoši runāt ar vienu ministru un 26 vēstniekiem, kas pārsvarā tieši tā arī notiek. Un tas ir tiešām izšķiroši svarīgs uh, jautājums, kas uh, attiec uz visiem koplēmu procedūras jautājumiem, ne tikai uz budžetu. Nu, protams, nešaubīgi mums par to vajadzētu runāt uh, komiteja priekšsēdētāja konferencē un arī priekšsēdētāja konferencē. Personīgi Es uh, varu stādīties priekšā, ka parlaments izmantos Lisabonas līguma stāšanos spēkā un izmantos to, ka mēs varam tagad uh, īstenot dzīvē Lisabons līguma gāru, proti, ka parlamentam ir tiesības uh, likumdošanas jaunā darboties, un tāpēc mēs varētu prasīt, ka mēs uh, vedam sarunas tikai ar ministru līmeņu pārstāvjiem, un ja padome to nepieņems, tad uh, samierināšanās procedūrā parlamentu uh, pārstāvēs referents un 26 darbinieki no parlamenta. Nu, tā taču ir loģika, tas taču būtu tikai loģiski. Mēs esam vēlēti, deputāti mūs ievēl mūsu vēlētāji, un mēs nevedam sarunas ar vēstniekiem. Ja mēs uh, Eh, saskarsimies ar referentiem, tad mūsu sekretāri varētu doties no mūsu puses kā mūsu vēstniec. Viņi ir ļoti šarmanti, un tas būtu tāds šarmants veids, kā mēs varētu rīkoties. Bet es šeit tiešām nedomāju to kā joku. Mums ir uh, jāskatās, vai padome nopietni uztvers, uztvers eh, izmaiņas, ko ievieš Lisabons līgums. Un ja tā uztvers šīs izmaiņas nopietni, tad tai būs jāmaina savs rīcības veids un jādarbojas saskaņā ar to, ko nosaka līgums. Tad, kad bija konvents, tad eh, tā ideja bija tāda, ka vispārējo lietu padome būtu likumdevēja orgāns, uh, um, ministru padomē, un vispārēji lietu padomē būtu pārstāvēti ministri, un ka tie tad vēstu sarunas ar Eiropas parlamentu delegāciju, ja nonāktu līdz samierināšanās procedūrai. Bet tas netika saglabāts galējā likuma, līguma tekstā. Bet tas nenozīmē, ka uh, Mēs nevaram šādu priekšlikumu izteikt vai vismaz ieteikt tādu variantu, eh, kad Lisabons līgums stāsies spēkā, un jo īpaši attiecībā uz budžeta samierināšanās procedūru, kas ir ļoti svarīgi, jo eh, budžets eh, ir svarīgāko politisko prioritāšu uh, finanšu izpausme. Un šīs prioritātes nosaka parlaments un padome. Un, protams, ka um, jābūt ir ministriem vai valsts sekretāriem uh, samierināšanās sarunās, nevis vēstniekiem. Kolēģi, ja nav nekādu citu jautājumu, tad uh, mans priekšlikums būtu tāds, ka es šovakar izstrādāšu divus vai trīs mutiskos grozījumus, un par, to, par tiem mēs varētu balsot rīt. Un tādējādi mēs varētu pieņemt rezolūcijas projektu rīt budžeta komitejā. Un tad 12. novembrī to varētu skatīt plenārsēdē. Paldies! Tad mums ir atlicis nedaudz laika. Mums ir atlicis nedaudz laika, un mēs varētu izskatīt ziņojumu. Tā Fortaškungs ir aizgājis. No. Alors, nous pourrions... Euh, Mēs varētu noslēgt šodienas sēdi ar citu ziņojumu, uh, kur es arī biju referents, jo neviena grupa negribēja šo ziņojumu. Tas ir 17. darbkārtības punkts finansēšanas instrumenta izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm. Uh, si on pouvait avoir un petit peu de silence. Vai mēs varētu panākt klusumu zālē? il s'agit. Tā tad te. E, lūdzu, ievērojiet klusumu zālē. Tie, kuri atstāja zāli, lūdzu dariet to klusām. Tātad. Pavisam īsi. Budžeta komitejai ir jāsniedz atzinums par eh, regulas projektu, kas izveido finanšu instrumentu sadarbībā ar industrializētām valstīm. INTA ir vadošā komiteja, un mums ir jāsniedz atzinums. Šodien eh, mums ir sākotnējā viedokļa apmaiņa, un mēs varētu par to balsot 16. novembrī mūsu sēdē, jo INTA komiteja pieņems savu ziņojumu 1. un 2. decembrī. Esmu kontaktējies ar Šulca kungu, kas ir starptautiskās tirzniecības komitejas referents, un viņš teica, ka mans uh, priekšlikums ar uh, grozījumiem uh, Uh, varētu būt tāds, ko viņš uh, atbalstītu, ko viņš varētu atbalstīt. Tātad tas ir tas jautājums, par ko mēs runājam. Ir divi finanšu instrumenti šobrīd. Viens tiek bieži izmantots, lai palīdzētu jaunatīstības valstīm, un tas ir attīstības sadarbības instruments – Un tad ir vēl viens finansēšanas instruments. Un ar to tiek atvieglot nolīgumi ar industrializētām valstīm. Un neviens no šiem instrumentiem nav īsti piemērots šīm te um, attīstības valstīm, kas ir pa vidu starp uh, nabadzīgajām un spēcīgajām valstīm, proti uh, Dienvidāfrika, Ķīna un tā tālāk. Un lai varētu vest sarunas ar šīm te valstīm, um, nemainot uh, tagadējās uh, regulas, jo īpaši attiecībā uz attīstības sadarbības instrumentu, tad komisija uh, balstoties uz parlamentā pieņemtajām rezolūcijām. jo īpaši rezolūcijām no attīstības komitejas. Tātad komisija ir ieteikusi, lai jā, tātad attīstības valstu uh, aktivitātes finansētu no šī te jaunā instrumenta. Tātad uh, tiks pielāgota regula tā, lai šīs valstis varētu iekļaut sarakstā, un tas paplašinātu geogrāfisko aptvērumu industrializētajām valstīm paredzētās palīdzības apjomā. Šeit ir saraksts, un tas mainītu arī daudzgadu piešķīrums. un uh, te tiktu noteikts uh, 176 miljonu apjoms līdz 2013. gadam un tiktu uh, pārdalīti 108 uh, miljoni uh, attīstības sadarbības instrumentā un uh, tiktu izmantotas ceturtās iedaļas maržas. Bien conçu, Tas izskatās ļoti saprātīgs variants. Un mēs jau esam ņēmuši vērā šo pieeju, runājot par uh, grozījumiem 2010. gada budžeta pirmajā lasījumā. Tātad mēs nevaram vienkārši izmantot attīstības sadarbības instrumentu, lai finansētu uh, vairumtiesniecības sadarbību ar attīstības valstīm, bet te pašā laikā mēs nevaram arī pārāk noslogot uh, ceturtajā uh, izdevuma kategorijā paredzēto maržu, kas mums ir šim pasākumam. Tātad mans priekšlikums būtu grozījumos būtībā tāds, tad teikt, ka attīstības sadarbības instruments un uh, instruments sadarbībai ar attīstības valstīm, ar industrializētām valstīm, par to būtu jālēmj gadu no gada saskaņā ar budžetu un finanšu plāniem. Tas ir tas, ko mēs vienmēr piedāvājam, uh, tad, kad prasa mūsu viedokli par šo regulējumu. Te pašā laikā esmu iesniedzis arī grozījumu, kurš atgādina cilvēkiem, ka tagadējā situācijā mēs nevaram piešķirt milzīgas summas sadarbībai ar valstīm, kuras jau ir ļoti uh, labi attīstītas, tātad tās ātri attīstās un tās jau ir industrializētas uh, valstis jo tās ir arī mūsu konkurents starptautiskajā arēnā, un tad, kad mēs eh, ar viņiem vedam sarunas, tad viņi nav gatavi uzņemties atbildību, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanā, un atsevišķos gadījumos tās eh, neievēro pamat nosacījums, piemēram, ko nosaka starptautiskā darba organizācija. Tātad mēs, eh, mums noteikti vajadzētu būt tādam instrumentam, lai mēs eh, vienlīdzīgā līmenī varētu runāt ar šīm valstīm, bet ja mēs noslēdzam sadarbības nolīgums, tad mēs vēlamies, lai šīs valstis apmaiņā tātad pret eh, šo pretim nākšanu ievērotu nosacījums. Un tāpēc ir šis. E, ie, iesniegtais grozījums, ka ņemam vērā e, krīzi dalībvalstu un no savienības budžeta, tāpēc ir svarīgi, lai attiecībā uz e, attīstības valstīm kopienu atbalsts tiktu piesaistīts e, valstu centieniem atvērt savus tirgus, jo īpaši Dohas sarunu kārtas ietveros kas, protams, ir būtiskas. Un eh, šīm valstīm ir jāievēro gan PTO, gan starptautiskās darba organizācijas nolīgumi, lai tādējādi kopīgi cīnītos pret siltumnīca efektu gāzēm un samazinātu to izmešus. Es saprotu, ka Šalts kungs labprāt pieņemt šos grozījumus. Un eh, tā kā Tas ir mūsu komitejas atzinums, eh, to es jums piedāvāju, un tagad Aniensen lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, varētu teikt, ka tas ir ļoti vienkārši, bet es vēlējos pieminēt, ka varbūt otrais un trešais grozījums eh, zināmā mērā attiecas uz budžeta grozījumiem. PTO ir ļoti konkrēti noteikumi. Protams, ja valsts neievēro šos noteikumus, tad eh, pastāv arī zinām, eh, teiksim, pasākumu, kā pret viņām vērsties, kā izmantot finansējumu. Varbūt šis jautājums vairāk būtu jāapsviež eh, starptautiskās tirsniecības komitejā, nevis pie mums. Protams, Es saprotu, ka jums arī bija varbūt zinām patika strādāt pie šī tēmata, bet eh, mēs esam redzējuši daudz problēmu, piemēram, Ķīna neievēro visus PTO nu, noteikumus, un tas rada grūtības mūsu uzņēmumiem, kas nevar eh, konkurēt ar Ķīnas mākslīgi zemi eh, uzturētajām cenām. Mēs piedzīvojam uh, Eh, patiešām ļoti tādu negodīgu konkurenci daudzējādā ziņā. Un ko mēs darīsim, vai mēs eh, mēģināsim ar viņiem vest sarunas kaut kā savādāk, ārpus PTO ietvariem vai tomēr PTO ietvaros. Un eh, varbūt tās ir īstenībā mūsu iespēju robežas šeit jau ir sasniegts runājot par budžeta grozījumiem. Un es domāju, ka vairāk uz mūsu komitejas kompetenci attiec otrais, nevis trešais grozījums. Mēs vēlamies, protams, lai šeit būtu uh, normāli sabalansēti tie centieni, ko mēs ieguldam šajā darbā, kas varbūt nav mūsu komitejas kompetencē. Tātad, kā mēs to labāk varētu definēt? Nu, tāds ir mans uzskats. Paldies, tādas bažas man rodas. Paldies, Anna, jā, es tev saprotu. Helga, lūdzu ņemot vērā mūsu uzskats, šie ir ļoti labi grozījumi, mēs tos atbalstām. Ļoti labi. Uh, on me dit qu'il y a un délai de dépôt des amendements qui est le 9 novembre. Man teica, ka 9. novembrī beidzas termiņš grozījumu iesniegšanai. Demain, Donc, il y a un délai de dépôt d'amendement. Mēs balsosim 16. novembrī. Tātad līdz 9. jāiesniedz grozījumi un 16. mēs balsojam. Première réaction, il faut toujours se méfier de sa première réaction. Comme disait d'ailleurs l'humoriste. Nu jā, īstenībā, ko es jums vēlējos teikt, nekad nevajag uh, varbūt ticēt pirmajam iespaidam. Vienmēr uh, vajag ar zinām kritikas devu vērtēt pirmo iespēju, jo varbūt pirmais radušais iespējas nav vienmēr tas pareizākais, bet uh, pēc tam, kad jūs varbūt varat eh, pārvērtēt kaut ko, analizēt dziļāk, tad jums rodas cits viedoklis. Es sākumā arī vēlējos teikt nē, teikt, ka tas neatiecas uz mūsu komitejas kompetencēm. Un tiks iztērēti vairāki desmiti miljoni eiro, eh, lai palīdzētu tām valstīm, kam īstenībā mūsu palīdzība varbūt nav tik eh, lielā mērā nepieciešama. valstu finansējums e, nav jau ļoti liels un valstis atrodas lielās grūtībās, ņemot vērā krīzi, un tagad tiem pateiks, ka mums ir jāpiešķir līdzekļi mm, Ķīnai, kas varbūt vecās e, ar oglēm darbināmās elektrostacijas e, ceļ katru mēnesi, tās augās ēnas no zemes, un uh, Protams, tur ir arī bērni tiek izmantot, eksploatēt smagā darbā, ir negodīga konkurence, viņi vilto preces. Un, ja mēs piešķiram līdzeklis Ķīnai, nu tas man liekas tā, it kā man vienkārši nolaist asinis. Bet mēs esam tikai un vienīgi budžeta komiteja. Mēs neesam tie, kas lems Eh, par tiešniecības stratēģijām, par attīstības palīdzības piešķiršanu vai tam līdzīgi. Bet, ja mēs runājam par eh, eh, tā tad value for money principu, kāds varētu būt galvenais signāls, mēs varētu varbūt raidīt pareizo signālu atbildīgās komitejas virzienā un pateikt, ka viņiem ir jāizsaka tāds priekšlikums, ka sākumā ir jānogaida, kamēr tiek slēgts vienošanās ar trešajām valstīm, un šāda veida vienošanās ir jābalsta uz labu līdzsvaru, tai ir jābūt līdzsvarotai gan uh, politiskā, gan ekonomiskā ziņā, un, protams, jāpadomā par reģioniem, kur atrodas šīs valsts. Tas viss ir jāņem vērā un jāpadomā par to, vai valstis ievēro tās saistības, ko ir uzņemšās starptautiskajā arēnā. Un, Vai viņi ievēro visus noteikumus, kas ir saskaņā ar PTO normām, arī attiecībā uz darba spēku, uz darba spēku tiesībām? Tā tad ir arī starptautiskās darba organizācijas nolīguma gal galā, un ja valstis tās ir ratifi, tos ir ratificējušas un parakstījušas, tad viņiem tie ir jāievēro. Mums vajadzētu vienkārši to visu ievērot. Un, zināmā mērā, tas ir kā spēlējot tenisu. Ja, piemēram, bumbiņa atrodas uh, uz pašlīnijas robežas, tad uh, tā it kā ir uh, pretinieka setā, bet uh, mēs šeit arī it kā atrodamies uz robežas, mēs nevaram pateikt, vai mēs esam ārā vai iekšā. Nu, Helgā ir savu uzskati. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Nē? Tad vēlējos pateikties kolēģiem par līdzdalību un. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 9. novembrim 12.00. Un tas ir arī vēsturisks datums. līdz 12. ir jāizniedz visi grozījumi, un pēc tam mēs visu pēcpusdienu varam svinēt Berlīnas mūra krišanu. Dargie kolēģi, beidzam uh, mūsu komitejas sanāksmi, bet visiem koordinatoriem ir jāpaliek zālē, lai turpinātu darbu. Vēlējos pateikties tūkiem, saka priekšsēdētājs, par labo darba kvalitāti, bet tūkiem ir jāpaliek zālē, lai vismaz pirmajā koordinatoru sanāksmes stundā mēs varētu baudīt jūsu darba augļus. Vēlējos uh, kolēģiem pateikties. Es varbūt tagad. Uh, Ievērošu pāris minūšu pauzi, lai tie kolēģi, kas nepiedalās koordinatoru sārsmē, varētu mierīgi un klusiņām atstāt zāli.